kolēģer! Godātie kolēģi! Sveicināti mūsu sieviešu komitejas sēdē! Es jūs sirsnīgi sveicinu šeit. Tā ir komiteja, kurā mēs runājam par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Tā ir pirmā mūsu komitejas sēde 2010. gadā, un es no sirds ceru, ka 2010. gads mums visiem būs veiksmīgs un labs un tas būs veiksmīgs un labs arī mūsu komitejas darbam. Tātad vēlreiz sirsnīgi sveicināti 2010. gada pirmajā sēdē un 2010. gadā. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai iebildumu nav, priekšlikumu nav? Man arī neviens neko rakstiski nav iesniedzis, līdz ar to mēs apstiprinām šās dienas darba kārtību. Otrais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana tika 2009. gada 30. novembri. Un tā kā nav neviena priekšlikuma vai neviens neiebilst pret protokolu tādu, kāds tas ir, mēs pieņemam protokolu apstiprinātā redakcijā iepriekšējai sanāksmai. Trešais darba kārtības punkts ir priekšsēdētājs paziņojumi. Trešajā darba kārtības punktā man nekas jums sakāms nebūtu, līdz ar to mēs uzreiz varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta izskatīšanas, proti viedokļa apmaiņa ar Spānijas līdztiesības lietu ministri Bibianu Aido Almagro, kurā pārstāvēja Spānijas prezidentūra. Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju kundzes uzvārdu. Tā ir Spānijas līdztiesības lietu ministre patreizējās prezidentūras valstī. Un es vēlētos pateikties līdztiesības lietu ministrei un arī par līdztiesības jautājumu risināšanu prezidentūras laikā. Mums bija delegācijas izbraukums sēde, mēs apmeklējām Spāniju, Un vēl bez tam es vēlētos izmantot izdevību un pateikties pilnīgi visiem par to, ka mums, mūsu komitejā, ir iespēja strādāt Spānijas prezidentūras e, vadībā, jo Spānijas prezidentūra savā sagatavotajā darba programmā īpaši ir uzsvērusi līdztiesību un apkarot vardarbību pret sievietēm. Mums ir ļoti liels prieks šeit šodien sveikt līdztiesības lietu ministri Jūs esat, jūs kļuvāt par ministru 2008. gada aprīlī, kad Spānijas valdībā tika nodibināts līdztiesības lietu ministra postenis. Sirsnīgi sveicināt mūsu komitejas sēdē, un mēs ceram, ka mums būs gan interesanta doma apmaiņa, gan arī interesantas diskusijas, un ka mums būs iespēja runāt par mūs visus interesējošiem jautājumiem. Paldies! Muchas gracias, señora Presidentā. Liels paldies, priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Man tas ir liels gods uh, uzstāties šeit sieviešu tiešību komitejā Eiropas parlamentā. Eiropas uh, parlamentu, parlaments pārstāv Eiropas pilsoņus un uh, gribētu nedaudz runāt par uh, Spānijas prezidentūras mērķiem saistībā ar līdztiesību. Uh, Man ir liels prieks eh, uzstāties šeit parlamentu priekšā, kam ir eh, tagad stiprināta loma Eiropas institūciju struktūrā. Eiropas institūcija un Eiropas parlamenta jaunā loma, eh, tas ir arī Eiropas politiskā brieduma ļoti svarīgs aspekts. Šis briedums parād, pierādās arī ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Uh, Eiropa tagad pēc eh, dažādām eh, cīņām un eh, apkārtceļiem ir tomēr sasniegusi šo jauno līmeni, līgumu, un es gribētu Eiropas Savienības pilsoņus šeit uzrunāt. Šajā pusgadā Spānija jau ceturto reizi būs prezidējošā valsts, un mēs esam sev noteikuši dažādas prioritātes. Mēs sadarbosimies arī kopā ar citām, eh, divām citām prezidentūrām, lai turpinātu īstenot Eiropas projektu. Prezidentūra vēlas sanākt, panākt progresu un eh, īstenot politiskās iniciatīvas. Eh, sadarbības un lojalitātes princips mūsu prezidentūrā būs uh, būtisks. Mēs sadarbosimies ar jauno pastāvīgo prezidentūru un jauno augsto pārstāvi ārpolitikas jomām. Mums ir ļoti ambiciozs programma sagatavota kopā ar, ar divām citām prezidentūrām. Un šeit īpaši līdztiesības, dzimuma līdztiesības jomā mēs esam arī dažādas prioritātes noteikuši ir tādas, eh, tādi uzdevumi, kas ir svarīgi visās Eiropas politikās. Šajā sakarā gribētu atsaukties uz eh, padomas rotējošās prezidentūras galveno mērķi, proti eh, panākt ekonomikas atjaunotni un nodarbinātības situācijas atvesļošanos. Šobrīd mēs piedzīvojam lielāko uh, finanšu un ekonomikas krīzi pēdējo 70 gadu laikā. Arī pasaulē tā ir liela krīze, un, protams, tas ietekmē arī nodarbinātības situāciju. Tāpēc mums ir vajadzīgas jaunas iniciatīvas izaugsmēji ekonomikā šajā jaunajā uh, gadu desmitā pēc Lisabonas stratēģijas, kuras mērķi diezžēl netika izpildīti, pamatojoties uz komisijas priekšlikumiem, ar kur mēs, protams, strādāsim cieši kopā, mēs cīnīsimies pret uh, recesiju un, protams, uh, balstīsimies arī uz uh, dalību valstu ieguldījumu. Šobrīd mēs esam ceļa sākumā un Eiropas stratēģijas pamatā ir jābūt ilgtspējīgai Mums ir jādomā par nākamajām paudzēm, un mēs nedrīkstam apdraudēt viņu nākotni. Ekonomikā mēs liksim uzsvaru galvenokārt uz, uz zināšanām balstītu ekonomiku un jauninājumiem, enerģētika, atjaunīgās enerģijas un klimata pārmaiņu apkarošana, un arī ilgspējība sociālajā jomā. Šajās jomās tātad uh, ir jāpanāk ilgtspējība. Tā ir tāda as, kas iet cauri visai mūsu politikai. Tātad eh, ekonomikas eh, atjaunotne. Eh, mums ir jānodrošina, lai mēs atkal nenonāk tādā situācijā, kā šobrīd ir svarīgi, lai mūsu sabiedrība būtu taisnīgāka, un tāpēc ir būtiski līdztiesību īstenot Un šī iemesla dēļ viens mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt uh, Eiropā līdz 2020. gadam, ir sieviešu pilnīga iesaiste darba tirgū, tātad uh, vīriešu un sieviešu līdztiesību darba tirgū. Un tas būs arī ieguldījums uh, ekonomikas izaugsmē. Tas jau ir mērķis, kas tika noteikts arī Zviedrijas prezidentūras laikā. Uh, un attiecīgo ministru padomu, tātad sociālo lietu un nodarbinātības ministra arī par to runāja. Un eh, tas ir arī sociālās integrācijas jautājums sievietēm iesaistīties darba tirgū. Protams, ka mēs nedrīkstam eh, aizmirst paveikto darbu, kas eh, ir paveikts jau līdz šim. Mums jāturpina pilnībā iesaistīt sievietes darba tirgū un uh, visās sociālajās jomās. Sieviešu un vīriešu līdztiesība tas nav tikai tiesisks jautājums, bet tas var nest arī labumu ekonomiski. Tāpēc uh, visas politiskās stratēģijas, kas uh, sēko šādam mērķim, mēs atbalstīsim. Eiropas Savienība nevar uh, Eh, šādā situācijā to sabiedrības kapitālu, kas ir sievietes, neņemt vērā un neizmantot. Tāpēc mūsu centieni ir jākoncentrē uz to, lai mēs pārvarētu tos šķēršļus, kas apgrūtina sieviešu uh, līdztiesīgu dalību uh, darba tirgū. Tātad šeit ir runa par uh, pieeju un par eh, to, ka sievietēm visu laiku ir jābūt iespējām iesaistīties darba tirgu. Šeit ir, eh, protams, arī problēmas, eh, tāpēc, ka sievietes vairāk ir tās, kas kopja kaut kādus ģimenes locekļus, piemēram, vecākus vai bērnus, un tas var radīt problēmas. Un tāpēc mums šis te aprūpes laika sadarī, sadalījums jāveido tāds vienlīdzīgs starp vīriešiem un sievietēm. Un tāpēc arī mums ir vajadzīgi pasākumi izstrādātajā Eiropas stratēģijā, kas tika izstrādāta 2002. gadā Barcelonā Eiropā domē. Un gribētu mm, pievērsties arī uh, maternitātes direktīvai, par ko parlamentam drīz būs jāizsakās. Mēs viennozīmīgi atbalstām uh, da, likumdošanas aktus, kas ir paredzētu, paredzēts uh, sieviešu aizsardzībai darbvietā, kas ir stāvoklī, kas baro bērnu ar krūti vai kas ir uh, citā situācijā. Mums ir jāņem vērā arī uh, darba tiesību ziņā uh, atalgojuma jautājums sievietēm um, grūtniecības periodā un līdz pat bērnu kopšanas atvaļinājumam ir jānodrošina atbilstošs at atalgojums. Viņām ir jābūt zināmām privilēģijām šajā laikā. Tas ir, protams, arī uh, būtiski sabiedrības atbildības kontekstā. Tad uh, algu atšķirība 17,6% 2007. gadā visā Eiropas Savienībā tāda bija atšķirība starp algām, un pret to arī ir jāvērš šai Eiropas stratēģijai. Mums ir vajadzīgs vairāk sieviešu darba tirgu, bet uh, nevar būt tā, ka uh, viņas uh, strādā par zemākām algām. Šeit ir jābūt uh, vienlīdzīgai izejas pozīcijai tiesības uz pienācīgu atalgojumu arī ir daļa no darba likumdošanas. Šeit joprojām ir trūkumi. Bieži vien sievietes saņem mazākas algas, un tāpēc tas ir tiešām izšķiroši svarīgi, lai visas dalībvalstis apņemtos uh, iestāties uh, par vienlīdzīgu atalgojumu uh, sievietēm un vīriešiem, lai tādējādi veicinātu dzimumu līdztiesību. Tie ir dažādi aspekti, kas ir šeit ļoti būtiski, arī ja mēs runājam par izglītību un apmācību. Modeļi, kurus mēs izstrādājam sievietēm, protams, prasa arī kopīgu atbildību lēmumu pieņemšanā uzņēmējdarbības aprindās. Šeit nav runa tikai par līdztiesību, te ir runa par efektivitāti, par konkurētspēju, par darba ražīgumu. Šeit uh, ir jāpanāk, lai sievietēm un vīriešiem būtu eh, līdz, vienlīdzīgas iespējas eh, darboties eh, ekonomikas vai politiskajā vidē. Šeit ir tiešām jāpievērš uzmanība tam, lai sievietes būtu arī vairāk augstākajās pārvaldes līmeņos, piemēram, uzņēmumu valdēs. Dāmas un kungi, līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem, protams, nozīmē arī iestāšanos par um, vārdarbības atcelšanu, vārdarbības apkarošanu pret sievietēm. Nevienlīdzība veicina šo vārdarbību, tā diemžēl ir dziļi iesakņojusies un tā ir atrodama visās Eiropas sabiedrībās. Tas ir tāds fakts, kur priekšā nedrīkstam aizvērt acis tādēļ. Mums ir jāmēģina apkarot šo vārdarbību un tā jāvērtē kā Eiropas Savienības prioritāte tas tā ir noteikts arī 2002. gada 7. martā atbilstīgajā ministru padomas sēdēt. 86. Uh, gada dokuments tika atjaunots šādā veidā, un arī komisijas dokumenti runā par šo pašu problēmu. Šādi mēs varam apstiprināt to, ka aktīvi iesaist skatīsimies, izstrādājot secinājumus, kā izskaust varadarbību pret sievieti. Nākošajā EPSCO padomā martā tas arī tiks diskutēts un arī pieņemts. Tie ir secinājumi, kuros ir ietversti, ietverti visi nozīmīgie faktori, kas dod ieguldījumu, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. Pozitīvā diskriminācija, profilaksa, sabiedrības viedokļa sensibilizācija un tā tālāk. Šādi tiek izstrādāta kopēja stratēģija 27 dalību valstīs. Tā mēs risinam kopīgu problēmu, piedāvājot kopīgus risinājumus. Šīs perspektīvas aptvērums, uz ko es uh, attiecinu teikto, ietver sevi visus vardarbības uh, veidus, kas, uh, ar ko saskars sievietes. Vardarbība mājās, vardarbība pret sievietēm seksuālas izmantošanas veido. Tā ir moderna verdzības forma. Tā a, sevišķi smagi skar sievietes un bērns Eiropā. Pret to mums ļoti strikti jāvēršas. Un tagad vēlos norādīt, norādīt uz šo secinājumu projektu. Šeit mēs piedāvājam izveidot Eiropas novērošanas iestādi, monitoringa iestādi, kas eh, novērētu šo vārdarbību specifiski pat dzīvumiem. Tiks veikti pētījumi, izstrādātas metodas, analīzes, lai at, noteiktus secinājumus varētu izstrādāt. Un uh, tas palīdzētu apkarot uh, eh, vardarbību pret sievietēm. Un tas pārobežu kontekstā. Tas atbilst parlamenta rezolūcijai, kas tika pieņemta 25. novembrī 2009. gadā. Tā atbilst Stokholmas programmai par brīvību, drošību un tiesiskumu. Sievietes, kas kļūst par šādas vardarbības upuriem, jāvērtē kā prioritāte. Un vēlreiz vēlos pasvītrot to, ka Stokholmā uh, dalībvalstis vienojās, lai atbalstītu Eiropas instrumenta izveidi. Šis instruments palīdzētu tiem upuriem, kas ir kļuvuši par noziegumu upuriem, īpaši pēc upuriem, saņemt īpašu aizsardzību. Un atbilstoši citās valstīs, ja, kā, ja šie upuri ir no kādas citas valsts, tātad tā būtu tāda visaptveroša palīdzība. Sievietes, kas ir šādu kriminālu noziegumu un noziegumu upuri, saņemtu palīdzību no komisijas, mēs eh, prasam, lai tiktu izstrādāts eh, vienots uh, eh, telefona numurs, tāda kā mm, karstā līnija. Pat laban uh, atbalsts vēl nav pietiekams. Austrija, Somija, Zviedrija un Portugāla atbalsta šādu uh, ideja. Dāmas un kungi, 2010. gads ir nabadzības apkarošanas eh, un sociālās atstumtības novēršanas gads. Arī šādā izpratnē mēs vēlamies strādāt atsaucos uz direktīvu par eh, vienlīdzīgu attieksmi dzimumu līdztiesības jomā, kas tiek gatavota. Mēs runājam īpaši par 19. pāntu Lisabonas līgumā, kurā ir noteikts, ka jāvēršas pret jebkura veida diskrimināciju. Un šādā veidā mēs turpinām Zviedrijas, Francijas uh, prezidentūru aizsākto. Parlaments atbalstīja šo domu 2. aprīlī 2009. gadā un prasīja labākus ietvarus, lai novērstu diskrimināciju, kas Uh, izriet no dzimuma, rasiskās, etniskās, sociālās, uh, seksuālās orientācijas un tā tālāk. Mēs apzināmies uh, to, ka šajā sociālajā Eiropā, tiesība Eiropā, kas atspogļojas e, Lisabons līgumā, tiek prasīta vienota atbilde uz dažādiem diskriminācijas veidiem. taču padome pat laban nav sasniegusi pozitīvu atbildi sarunās, kādas ir notikušas līdz šim. Dāmas un kungi, es vēlos dažādos elementus un pasākums noskaitīt un aicināt aktīvi piedalīties. Kādis 4. 5. februārī Tad Pekina plus 15 šāds pasākums būs. Tajā piedalīsies 27 dalību valstu pārstāvji un diskutēs par uh, Pekinas platformas darbību. Īpaši aktīva um, ir uh, Zviedrijas perspektīvu bujus, tādēļ vēlos jums priekšstādājas kundze arī izteikt komplimentu. 25. un 26. martā Valencijā notiks neoficiālā ministru tikšanās, tajā tiksies dzim līdztiesības ministri un tiks noteikts skaidrs vadlīnijas izaugsmai. Notiks arī piektā Spānijas un Āfrikas sieviešu tikšanās. <clears throat> Tās ir sievietes, kas cenšas panākt labāku pasauli un labāku dzīvošanu. Dāmas un kungi, esmu ļoti iepriecināta un ceru uz labu sadarbību ar uh, parlamentu. Šis pusgads būs Spānijas prezidentūras pusgads. Paldies! Sirsnīgs paldies mūsu komitejas vārdā par ļoti interesanto informāciju un jūsu ievadvārdiem. Un eh, man jau ir skaidrs, ka mums būs ļoti interesants darba gads Spānijas prezidentūras laikā pusgadā. Un, protams, ka mēs eh, ceram, ka mums būs ļoti laba sadarbība starp mūsu komiteju un jūsu prezidentūru. Ir vairāki kolēģi, kuri ir pieteikušies eh, uzdot jautājumus un vēlētos piedalīties diskusijās. Un es biju domājis darbu organizēt sekojoši. Mēs uzdodam jautājumus pa grupām, Tad dodu laiku atbildēt eh, Almagro kundzei, un vispirms es dodu vārdu Bāras kundzei. Lūdzu! Köszönöm szépen, elnök asszony! Paldies, priekšsēdētājs kundze, par eh, to, ka dod man vārdu. Man ir ļoti daudz jautājumu, bet uzdošu tikai divus, lai arī kolēģi varētu savus jautājumus uzdot. Ministrs Konze, paldies jums par iespēju diskutēt ar jums. Esiet laipni sveikti šeit pie mums. Ceru, ka šī nav mūsu pēdējā tikšanās. Pirmais jautājums. Jūs vairāk kārt runātā, runājāt par algu atšķirību sieviešu un vīriešu atalgojumā. Kādas konkrētas soļus jūs paredzat, lai šo faktu zināšana plašāk eh, popularizēta, vai būs jauns eh, likuma priekšlikums. Varbūt varētu padomāt par to, kāda ir tiesisko aktu efektivitāte un kā šādu varētu kāpināt. Mums ir šāds eh, likums jau pieņemts, bet tas nav pietiekami efektīvs, un tādēļ mēs domājam, ka būtu ļoti nozīmīgi vērst uh, uzmanību uz to, bet tas arī nav tāds ļoti iedarbīgs līdzekļs. Kā jūs kāpināsiet likumdošanas efektivitāti? Protams, ka apzināmies, ka tikai ar likuma palīdzību šo jautājumu nevar atlis, atrisināt. Jūsu izglītījos dokumentos ir rakstīts, ka sociālā darba kārtība tiks atjaunota. Kādā veidā tas notiks, kā uh, tiks e, īstenota dzimuma līdztiesība un Eiropas kopējais aizsardzības e, dokuments. Kāds e, būs šis darba dokuments, vai tā būs savā ziņā tāda zaļā grāmata, vai kaut kas vēl konkrētāks un noteiktāks? Kādas vēlmes jums ir attiecībā uz šo dokumentu? Paldies! Paldies, Bāres kundzei! Un tagad Tomsēnas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, arī vēlētos sākt ar to, ka pateikties ministrs kundzei par ļoti dziļo prioritāšu izklāstu Spānijas prezidentūras laiku. Un mums ir ārkārtīgi labi un patīkam dzirdēt šajā padomē, ka prioritāšu sarakstā tik augstu Spānijas prezidentūrā ir līdztiesība. Man ir vesela virkni jautājumu, un tomēr vēlētos uzdot jautājumus par vardarbību, kas ir saistīta ar dzimumu. Jo Spānija ir viena no tām valstīm Eiropā, kura ir izstrādājusi veselu virkni politiku un kura ir ļoti daudz nodarbojusies ar pētniecību šajā jomā. Mans jautājums, kāda ir Spānijas pieredze? ja jūs vēlētos ar to dalīties citās Eiropas valstīs. Kāds ir šis likums Spānijā, kā tas darbojas un kā jūs redzētu iespēju pārnest Spānijas iegūto labāko praksu uz citām valstīm Eiropā? Mēs esam viena no tām mm, komitejām, kura vēlētos redzēt Eiropas Savienības direktīvu vardarbības pret sievietēm apkarošanā. Paldies! Paldies Tomsens kundzei! Nākošā runātāja ir Hemenes kundze. Lūdzu. Es dodu vārdu Himenes jaukundzei. Lūdzu. Sí, mm, quería agradecerle en nombre de la. Jā, paldies. Es gribēju jums pateikties uh, komitejas vārdā un arī savā vārdā par to, ka ieradāties šodien pie mums. Kopš es esmu uh, deputāta, tātad kopš jūlija, uh, mana prioritāte tiešām ir kļuvusi cieņa pret vārdarbību pret sievietēm, un es ceru, ka uh, Eiropas Savienība varēs kaut ko darīt, pieņemt likumdošanas aktus, lai tiešām mazinātu un apkarotu uh, vai vardarbību pret sievietēm. Mēs pieņēmām rezolūciju par Stokholmas programmu, un šajā rezolūcijā mēs jau aicinājām uh, Spānijas prezidentūru pieņemt uh, tādu kā aizsardzības likumdošanu pret vardarbību pret sievietēm, kas būtu spēkā arī ārpus valsts robežām. Uh, Un tas tiešām tika iekļauts Stokholmas programmā, tāpēc gribētu pateikties uh, prezidentūrai par to, ka viņi uh, atbalstīja šo iniciatīvu. Tagad mans jautājums, ko jūs vēlaties, ko jūs gatavojaties darīt, lai šī te drošības, jeb aizsardzības kārtība uh, tiešām varētu upurus aizsargāt? Vai dalībvalsts varēs par kaut ko šeit vienoties? Uh, gribētu izmantot arī jūsu klātbūtni un uzdot jautājumu, ko Spānijas prezidentūra gatavojas darīt, lai cīnītos pret eh, neproporcionāli augsto bezdarbu sieviešu vidū daudzos reģionos. Tātad, piemēram, mūsu reģionā, arī jūsu reģionā, Andalūzijā 27% sieviešu ir bez darba, un tās bieži vien ir uh, sievietes pat, kurām nav cita ienākuma avota, un tad viņas vēl ir bez darba. Vai Spānijas prezidentūra gatavojas kaut ko darīt, kaut kādus pasākumus veikt, lai sievietes, kuras grūtniecības laikā zaudē darbu, būtu aizsargātas, jo tad viņas taču citādāk nevar saņemt bērnu kopšanas pabalstu. Uh, Vai jūs vēlties arī atbalstīt organizācijas, kas eh, cīnās eh, par to, lai palīdzētu sievietēm, kuras vēlas bērnus, bet kurām ir grūtības, jo viņām ir eh, dažādas citas problēmas? Paldies tagad, Boskurts kundze. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze, sveicu jūs, ministrs kundze, šajā sēdē, un es gribētu jums uzdot jautājumu par uh, likumdošanas priekšlikumu par līdztiesīgu attieksmi. Man ir prieks, ka tā ir viena jūs, no jūsu prioritātēm, un es domāju, ka tas uh, ir ļoti atbilst līdztiesības samita rezultātiem, kas notiek Zviedrijas prezidentūras laikā. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, līdztiesības prezidentu, uh, es atvainojos, līdztiesības samitā Beļģijā teica, ka viņi vēlētos savas prezidentūras laikā noslēgt šo priekšlikumu. Uh, Tas ir ļoti jauki, bet eh, tātad eh, Ungārija būs pēdējā šajā prezidentūra trijo. Varētu būt, ka tas tikai Ungārijas prezidentūras laikā varētu tikt noslēgts. Kāds ir šīs vilcināšanās iemesls? Es gribētu uzzināt, ko konkrēti Spānijas prezidentūra gatavojas darīt, lai mums beidzot būtu līdztiesīgas attieksmes direktīva. Un visbeidzot, pavisam konkrēti, uh, Pirms pusotra gada šajā parlamentā mēs eh, skatījām šo jautājumu un eh, priekšlikums eh, tika skatīts no vairākiem aspektiem - reliģija, vecums, seksuālā orientācija un dažādi citi iemesli, kā diskriminācijas iemesli tika skatīti, bet pārsteidzoši ir tas, ka uh, sievietēm, piemēram, ir jomas, kas netiek skatītas, piemēram, sociālie pabalsti, mēdīju joma, un komisija toreiz solīja, ka 2010. gadā tas tiks labots, un tas ir šis gads. Un tagad mans jautājums ir, vai tas tiks darīts un ko Spānijas prezidentūra darīs, lai to panāktu. Vai tas viss tiks izdarīts, vai arī mums būs jāgaida Ungārijas prezidentūra. Es gribētu, lai būtu šeit skaidrība. Paldies! Paldies Baskurts kundzei, un tagad vārds Estrelas kundzei, priekšstādātā vietniecei, lūdzu. Obrigada, senhora Presidente, senhora Ministra, Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze, ministrs kundze. Es arī gribētu jūs sveikt eh, mūsu komitejā, ministrs kundze. Gribētu jums pateikties ne tikai par eh, prezentāciju un sniegto informāciju, bet uh, gribētu arī apsveikt Spānijas prezidentūru ar to, ka dzimuma līdztiesības politika uh, ir tik svarīga Spānijas prezidentūrai un arī par to, ka tiks izveidota šī uh, observatorija pret vardarbību pret sievietēm. Esmu um, bērnu kopšanas atvaļinājuma direktīvas uh, pārskatīšanas ziņojuma referente, un man jums ir daudz dažādi jautājumi uzdošam, bet uh, uzdošu jautājumus tikai par šo jomu, jo tas man visvairāk interesē un arī tāpēc, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo šodien mēs patiesībā runāsim, debatēsim par ziņojumiem, es atvainojos par grozījumiem, kas ir iesniegt, ko iesnieguši deputāti par šo jomu. Tātad mans jautājums ir saistīts eh, ar to, ko ministra teica. Jūs runājāt par uh, to, cik Spānijas prezidentūrai ir svarīga šī direktīva. Jūs runājāt ne tikai par šīs direktīvas uh, saturu, tas ir ļoti būtiski, lai aizsargātu sievietes pozīcijas darba tirgu, bet arī ir jāveicina uh, sievietes lomas svarīgums uh, Un tas var būt arī mums uh, noderīgi tagad krīzes apstākļos, tieši ekonomiskā aspektā. Un viens no jaunajiem priekšlikumiem, kuru es iesniedzu šajā ziņojumā, ir um, šī jautājuma, šīs te bērnu kopšanas atvaļinājuma integrēšana Eiropas likumdošanā. Uh, diemžēl viss, kas mums ir Eiropas likumdošanā, ir uh, šis te bērnu kopšanas atvaļinājums un ir cita direktīva, kura runa par vecāku uh, bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tātad, uh, un citā uh, da, lielākajā daļā dalību valstu, izņemot Itāliju un Vāciju, jau ir tāda lieta kā vecāku bērnu kopšanas atvaļinājums. Bet Eiropas līmenī tas nepastāv, tāpēc es domāju, ka tā ir laba iespēja. Uh, Uh, šeit uh, izmantot to, ka trūkst uh, likumdošanas. Mums, mums vajag modernizēt Eiropas likumdošanu, lai tādējādi mēs varētu veicināt veiksmīgu ģimenes dzīves un darba apvienošanu. Un to var panākt tikai tad, ja šīs te ģimenes eh, nasta, ģimenes uzdevumi tiek atbilstoši sadalīti. Un mans jautājums ir, vai Spānijas prezidentūra aizstāvēs padomē šo te ideju šajā direktīvā iekļaut arī visu šo te eh, bērnu kopšanas atvaļinājumu tēvam eh, jautājumu. Paldies! Fru Estrella. Paldies Estrelas kundzei, un tagad es dodu vārdu Romevas kundzei, un pēc Romevas kundzes vārds tiks dots ministrei, lai sniegtu atbildes uz pirmo jautājumu grupu. Tātad Romevas kundze, lūdzu. Paldies, es vēlos uh, ne tikai par prezidentūru runāt, bet arī pateikties par jūsu klātbūtni, jo Tā ir pirmā reize, kad uh, šajā komitejā ierodas kāda ministre, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Ir daudz ministri un ministres, kas ar šiem jautājumiem ir nodarbojušies, bet nav uh, tos kā prioritāti skatījuši. Tagad sešu mēnešu programma. Programma ir diezgan tāda apjomīga. Gribu atsaukties uz Estrēlas kundzes uh, teikto par vecāku atvaļinājumu. Ir ļoti daudzi, kas runā ne tikai par nepieciešamību, bet arī par to, lai tēvi uzņemtos šos pienākums rūpēties par bērniem. Tādēļ tam vajadzētu būt ietvertam maternitātes direktīvā, citādi tā būs diskriminācija pret sievietēm. Tātad tam būtu jābūt papildinājumam maternitātes atvaļinājumam. Tādēļ atbalstu to, ko teica Strēlas kundze. Un ministrs kundze jums jāzina, ka mēs atbalstam šo jautājumu. Nākošais jautājums - direktīva par uh, daudzkārtējo diskrimināciju. Esmu referents šajā jautājumā, un viena no problēmām ir uh, diskusijas uh, padomē. Kāda situācija ir tagad, kāds ir darba sadalījums, darba kārtība, darba plāns, vai jautājums var tikt atrisināts jūsu prezidentūras laikā un ko mēs kā parlaments varam darīt, lai dotu mūsu ieguldījumu un atrisināt šos konkrētos jautājumus, jo šeit ir absolūti nepieciešams risinājums. Trešais elements - krīze. Ir daudzi pasākumi, kas ir vērsti uz uh, to, lai glābtu ekonomiku. Ir paredzēti daudz specifiski pasākumi, bet mūsuprāt pietrūks tādas dzimuma orientētas specifikācijas, jo daudzi, kas varētu iesaistīties šajā ekonomikas atjaunošanas darbā, saskars ar situāciju, ka sieviešu īpatsvars nav īpaši liels. Un tad tieši šī problēma sieviešu atbalsta pasākumu kļūst aktuāla. Tātad atvesļošanas, ekonomikas atvesļošanas plāni. Tad nākošais, nezinu, vai jūs darba kārtībā ir iekrauts sakojoši jautājums - pensiju individualizācija. Ir daudz dalību valstis, kurā sieviešu pensija ir atkarīga no tā, ka viņa ir kāda noteikta uh, vīra, sieva vai atraitne. Līdz ar to tas ir arī tāds sociāls jautājums. Un kāda būs attīstība starptautiskā līmenī. Šeit redzam, ka tā būs prezidentūra, kurā būs vairāk skalotņu tikšanās Latīņa, Amerikā, Āzija un tā tālāk. Diskusijas par asociācijas nolīgumiem. Tur vienmēr ir jautājums par ekonomisko ietekmes vides, sociālo ietekmes novērtējumu. Vienā no ziņojumiem tika runāts arī par to, ka varbūt, ka būs arī dzimums specifisks no, uh, ietekmes novērtējums. Komisija reaģēja pozitīvi. Šis jautājums tagad tiek diskutēts. Vai šajos nolīgumos nebūtu jānorāda uz šīm dzimumu specifiskām konsekvencēm un tās jāpasvītro. Domāju par Vidus Amerikas, Dienvidu Ameriku, Vidusjūras eh, telpu. Arī šo līgumu kontekstā tam būtu jābūt noteiktai lomai, lai atrisinātu problēmas īpaši saistībā ar šiem nolīgumiem. Paldies Romēvas kungam, un tagad es dodu vārdu atbildēji ministrs kundzei, lai atbildētu uz pirmo jautājumu riņķi. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es eh, vēlētos pateikties par dažādiem jautājumiem, jo ir redzams, ka jūs interesē līdztiesības jautājumi. Mēģināšu šos jautājumus sagrupēt, ja pareizāk sakot, mēģināšu sagrupēt savas atbildes. Jūs pieminējāt algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, un man priecē, ka arī jūsu Komiteja vēlas samazināt algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, jo tā, protams, ir diskriminācija, un arī mēs, Spānijas prezidentūra, piestrādāsim pie tā, vai mums izdosies pilnīgi iznīd, izlīdzināt algas, es nezinu, bet eh, es tiešām ticu, ka mums uh, izdosies kaut ko darīt šīs plaisas samazināšanai. Ir divi izšķiroši faktori. Vispirms mums ir jāīsteno kontrolas mehānismi, un to mēs varam panākt ar adekvātu likumdošanu. Lai, piemēram, Spānijā mēs esam ieviesuši konkrētus likumus, eh, kas palīdz samazināt algu atšķirības. Tātad Spānijā mēs esam. Uh, vienojušies starp darba tirgus ministru un līdztiesības ministri. Mēs esam parakstījuši vienošanos, kurā ir atrunāts tas, ka dažādos uzņēmumos un dažādos valsts un uh, pašvaldības sektoros tiks izlīdzināts algas. Nākamais algas tiks izlīdzināts arī izglītības iestādēs, plašsaziņas līdzekļos, un, piemēram, ko konkrēti Spānijas prezidentūra vēlas darīt. Tātad tas bija viens no konkrētajiem jautājumiem, kuru, ko uzdevā Barokundze. Bet eh, runājot par eh, līdztiesības eh, ministru tikšanos Valencijā, uh, tad es šajā tikšanās reizē mēģināšu sagatavot ziņojumu par cenu, par algu atšķirību. Un Beļģijas prezidentūra, kur mūs nomainīs, ir uzsvērus, ka viņi prioritēs tieši darbu pie, pie algu izgl, izlīdzināšanas. Un arī tā ir savā veidā cīņa par līdztiesību. Protams, darbam ir jābūt ilgtspējīgam, un, protams, ka viss pasākumi ir jākoordinē. Runājot par Eiropas aizsardzības tīklu, man ir liels prieks redzēt, ka parlaments atbalsta šo regulu, atbalsta padomas prioritātes par to, ka ir, jā, eh, ir pilnībā jāizslēdz vardarbība pret sievietēm, un arī tā ir sava veida ilgtspējīga un eh, Eiropas aresta orders būtu viens no risinājumiem, jo tādējādi sievietes visā Eiropā tiktu aizsargātas. Es uzskatu, ka visām dalībvalstīm būtu jāsadarbojās, un tas nozīmē, ka nebūs iespēja, kad eh, noziedznieks varēs izvairīties no atbildības. Tas būtu šis eh, kopīgais aresta orders. Un šobrīd eh, ir dalība valsts, kurām jau ir savstarpējā ordera atzīšana, bet es uzskatu, ka padomnei un pre prezidentūrai ir jāatbalsta šīs direktīvas priekšlikums, jo tādējādi mēs tiešām varēsim eh, nodrošināt tiesiskumu un drošumu Eiropā, un tas tiešām samazinātu vardarbību pret sievietēm. Esmu par to pārliecināta. Tātad mēs strādāsim pie šī jautājuma un gan sadarbojoties eh, tieslietu ministriem dalību valstīs, gan sadarbojoties līdztiesības ministriem. Protams, ka panākt kaut ko vienas dienas laikā nav iespējams, un tomēr no mūsu puses mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski mēģināt domāt arī, eh, arī par eh, vardarbību pret sievietēm apkarošanu. Jūs man jautājāt, kādi ir Spānijas piemēru un pieredzi vardarbības pret sievieti apkarošanā. Piemēram, Spānijā bija sava veida pagrieziena punkts, kad tika pieņemts likums pret vardarbību pret sievieti. Kas ir panākts? Kas ir būtiskākais, ko mēs redzam visos sabiedrības slāņos? Vispirmām kārtām šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotāji šo likumu atbalsta. Uh, jo brīdī, kad likums tika pieņemts, nebija pārliecības, cik lielas atbalstam būs sabiedrībā, bet likums tika pieņemts vienbalsīgi Spānijas parlamentā, un runa vispār neiet par vairākumu, tātad tas bija vienbalsīgs balsojums, un mēs organizējām arī lielu konferenci visiem reģionu vadītājiem, kur visi iestājās pret vardarbību pret sievieti. Un ja visas institūcijas darbotos kopīgi un sadarbotos un eh, koordinētu savus savus ieguldījumus, tad tiešām tas būtu ārkārtīgi veiksmīgs šī sociālā aktivisma risinājums. Uh, un tomēr cilvēkiem ir jāiestājās pret vardarbību. Tas ir tas, ko es arī vēlētos uzsvērt Spānijas prezidentūras laikā. Mēs esam e, jau panākuši ārkārtīgi daudz cīņā pret vardarbību pret sievieti. Šobrīd vairs nav tā, ka Spānijā mēs apgalvojam, tas ir privāts jautājums. Visa sabiedrība vēlas uzņemties atbildību, lai tiktu izskausta vardarbība pret sievietēm. Un jautājums par to, vai sabiedrībai ir atbildība, lai šī problēma tiktu pilnībā izskausta, protams, ir. Šodien Spānijā mēs uh, esam daudz strādājuši profilaktikas jomā, izglītošanas jomā, mēs esam organizējuši dažādas kampaņas, un arvien vairāk jaunu cilvēku apzinās, cik šī problēma ir šausminoša. Mēs savā veidā mobilizējam visu sabiedrību, lai sabiedrība aizsargātu sievieti, ja viņai tā ir vajadzīga un eh, arī Spānijas tiesības sargājošās iestādes ir saņēmušas 3000 tā saucamās, eh, tā saucamās elektroniskos eh, roku dzelžus, kas, un, un šie dati ir apkopot vienā datubāzē, kurā ir apkopot informācija par pilnīgi visiem pāri darītājiem. Uh, un 3000 roku dze, elektroniskie roku dzelži darbojās ļoti veiksmīgi. Mēs sadarbojamies gan ar bāriņu tiesām, gan ar sociālajām iestādēm, gan ar sieviešu, sieviešu ārkārtas palīdzības patvērtnēm. Un mums ir simts īpašas tiesas, kurās šobrīd tiek izskatīti jautājumi tikai un vienīgi gadījumi pret sievietēm, un ir pār par 13 tūkstoši sieviešu, kuras šobrīd strādā tā saucamajā karstajā telefonā, un tūkstošiem sieviešu jau ir griezušies caur šo telefonu līniju, un vēl ir tūkstošiem sieviešu, kuras saņem dažādu veidu pabalsts, jo, protams, ka sieviete ir jābūt ekonomiski neatkarīgai, lai viņa varētu kaut kādā veidā cīnīties pret vardarbību. Un telefona numurs 16, tas ir tas, par kur sieviete var bez maksas zvanīt un sūdzēties un eh, pa šo telefonu numuru vienlaicīgi var zvanīt 2000 sievietes, un gadā šādu sieviešu ir daudz. Līdz ar to mēs soli pa solim dodamies uz priekšu, un jāsaka, ka vardarbība vismaz Spānijā tiek apkarota milzu soļiem. Es pat esmu pārsteigts, cik ātri. Jautājums, protams, nav tikai un vienīgi uz par to, ka mēs eh, balstīsimies uz likumdošanu. Mums ir jāturpina īstenoti dažādi pasākumi. 2009. gadā 55 sievietes Spānijā tika nogalinātas vardarbības rezultātā, bet tas tomēr ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā gadā, un tomēr tas, ka sieviete iet bojā vardarbības dēļ mājās, nav pieļaujams. Mēs turpināsim šo darbu, bet, kā jau es teicu, mums ir vesela virkni iemeslu, lai mēs būtu optimistiski. Un kopā ar, sadar, kopā ar sabiedrības locekļiem, ar, sabied, ar politiskajām partijām, ar dažādām institūcijām, mēs tiešām ticam, ka mēs Spānijā varēsim pilnībā izskaust vardarbību pret sievieti, bet, protams, tas ietekmē to, ka mums ir jāstrādā uz homogēnākas sabiedrības radīšanu. Mums ir jāizglīto sabiedrība, mums ir jāizglīto vīrieši, un, protams, ka e, visiem jautājumiem, sieviešu aizsardzības jautājumiem ir jātiek iekļautiem pilnīgi visos lēmumu pieņemšanas procesos. Runājot par direktīvu, šās direktīvas nolūks ir e, nākt klajā 8. un 9. martā EPSCO padomē ar eh, priekšlikumiem šajā direktīvā. Tātad tā būtu direktīva pret vardarbību pret sievieti. Mēs šajā direktīvā vēlētos iekļaut gan profilaktiskos pasākumus, gan aizsargājošos pasākumus, uz kuru eh, krimināla kodeksa pantu atsaukties. Būs arī konkrēti pasākumi par to, ko darīt, piemēram, ievies savu veidu Eiropas sanatoriju. Uh, E, informāciju pa telefonu, karstās līnijas telefonos. Katrā ziņā sievietēm ir jāpalīdz visādos veidos. Es uzskatu, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu patiesībā izšķirošs e, vardarbības apkarošanā. Un jāsaka, ka vismaz patreizajā momentā visas dalību valsts ir viensprāts, ka direktīva ir nepieciešama. Protams, ka e, šīs likumdošanas priekšlikuma pamatojumi tam ir jābūt labi izstrādātam. Šobrīd ir skaidrs, ka komisija strādā pie ziņojuma izstrādāšanas, kurā runies par likumdošanas harmonizāciju starp dažādām dalību valstīm. Un mēs tiešām ceram, ka mums būs papildus informācija pieejama līdz martām. Un tad es tiešām esmu pārliecināta, ka mums izdosies vairāk aizsargāt sievietes. Kāpēc tieši Spānijas prezidentūras laikā direktīva tiks pieņemta? Tāpēc, ka mums ir pri, viena no pri, galvenajām prioritātēm cīņa par sieviešu tiesībām. Pie tam mēs šo jautājumu vēlamies pacelt ne tikai Eiropas līmenī, bet arī starptautiskā līmenī. Un eh, tas viss ir saistīts ar cīņu pret vardarbību pret sievieti. Vēl eh, bija vēl jautājumi, kuros runa gāja par sieviešu bezdarbu. Tas ir smags jautājums. Vispirms, protams, nedrīkstam aizmirst, ka mēs dzīvojam krīzes apstākļos, bet krīze agrāk vai vēlāk beigsies. Un krīzes apstākļos arī vīriešu bezdarbnieku ir ārkārtīgi daudz. Runājot par sieviešu bezdarbu, tas tiešām ir pieaudzis. Starp 2008 un 2009 gadu eh, vīriešu bezdarbs pieauga par 25% un sieviešu bezdarbs par 23%. Tātad sieviešu bezdarbs pieauga nedaudz lēnāk nekā vīrieši. Bet tieši kā jau šeit tika pieminēts, 2020. gadā ir izstrādāta stratēģija, un šajā stratēģijā būs iesaistīta bezdarba jautājuma, un tajā īpaši tiek runāts par sieviešu iesaistīšanos darba tirgu, kā arī par algu uh, atšķirību izskaušanu. Mums e, ļoti strikti ir jāiestājās par to, lai sievietes un vīrieši vien, e, vienmērīgi uzņemtos atbildību gan privātajā dzīvē, gan sabiedriskajā sektorā par, piemēram, bērnu, vecu cilvēku aprūpu, ģimenes locekļu aprūpu. Un šeit atkal būtu jāpiemina Barcelonas mērķi, kurus e, bieži vien aizmirstam, jo dzimuma perspektīvai ir jābūt iekļautai EU 2020, un pie tā Spānijas prezidentūra arī piestādās. Runājot par sieviešu dalību e, dažādos e, pasākumos un dažādos e, amatos, tātad, tātad sievietes grūtnieces. Sievietēm grūtniecēm ir jābūt tieši tādām pašām tiesībām kā citām sievietēm, proti tām ir jānodrošina aktīva klātbūtne darba tirgū. Un viens piemērs 2007. gadā Spānijā tika pieņemts eh, vienlīdzības likums. Un eh, lielākā daļa likumu, kur Spānijā darbojās eh, līdz šim, nenodrošināja sievietēm grūtniecēm tik lielu aizsardzību, kāda tā ir šobrīd. Tātad sievietes bija vieglāk atlaist. Es nesaku, ka visi to darīja, bet vieglāk tas bija. Tas ir saistīts arī ar pensijas jautājumiem, ar to, vai uh, maternitātes atvaļinājums tiek iekļauts pensijas aprēķināšanā, cik liels ir maternitātes pabalsts, un runājot par autonomajiem reģioniem, tad visos tajos darbojas sociālā likumdošana. Mēs Spānijā ļoti iestājāmies par jaunu bērnu dārzu celšanu. Un par to, lai bērni no 3 līdz 5 gadiem vairāk izietu sabiedrībā. Bet tas ir saistīts arī ar uh, Eh, to, ka, piemēram, Spānijā vīriešiem ir iespējams pieprasīt paternitātes atvaļinājumu. Līdz ar to ne tikai sievietes uzņemās eh, atbildību, un, piemēram, 80% no viši, visiem vīriešiem, kuri ir kļuvuši par tēvu, izmanto šo iespēju. Tādējādi līdzatbildība ģimenē it kā tiek izlīdzināta, katrā ziņā likums tam palīdz. Un tas veicina sieviešu grūtnieču strādāšanu, darba, strādāšanu pēc iespējas ilgāk. Runājot par vienlīdzības direktīvu šeit eh, būtu vērts pieminēt prezidentūru trio, jo sešos mēnešos nevienmēr varam paveikt visu, bet, protams, ka mēs šajā jautājumā sadarbosimies ar Bulgāriju un Ungāriju. Un patiesībā mēs strādājam pie sava veida trīsgadīgas problēmas. Protams, trīsgadīgas programmas. Protams, ka eksistē problēmas. Ir vesela virkni dalību valstu, kurās eh, tieši leģitimitātes trūkums, proti tiesiskuma trūkums nav atrunāts. Bet Eiropas Savienības līmenī mēs varam darīt tikai koordinācijas jomā. Tas, ka mēs vēlamies veicināt līdztiesību, nav nekas jauns. Eiropas Savienība ir pieņēmuši jau vairākas direktīvas, piemēram, diskriminācijas direktīva, ir arī citas direktīvas, un eh, līdz ar to ir arī prejudikāts, kas mums ļauj uh, risināt šos jautājumus neiejaucoties dalību valsts suverenitātei. Tas attiecās uz sociālajām garantijām, uz veselības jautājumiem un citiem. Ko mēs vēlētos nodrošināt ir sekojoši, lai pilnīgi visiem Eiropas iedzīvotājiem būtu šīs tiesības īstenojams, lai tiešām neviens netiktu pakļauts diskriminācijai tādu vai citu iemeslu dēļ. Protams, ir skaidrs, ka mēs nevienmēr saņemsim vienādu medicīnisko aprūpi, bet vai to mēs varam uzskatīt par diskrimināciju, vai tā ir vienkārši atšķirība geogrāfiskos reģionos? Protams, ka mēs vienmēr iestājāmies vienlīdzību visiem, bet cik tas reālajā dzīvē ir izpildāms, jau ir cits jautājums, taču likumam ir jābūt. Vēl bez tam mēs mēģināsim koordinēt kopā dažādas attieksmes un izglītošanas kampaņas. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai Eiropas Savienībā mēs būtu vienoti, ko mēs vēlamies redzēt šajā jomā, kādas ir minimālās prasības sieviešu aizsardzībai, un tas patiesībā ir atrunāts jau Eiropas Savienības pamatlīgumā. Tas ir sava veida uzdevums, bet mēs jau nevaram iesaistīties tajās sarunās, kuras šobrīd notiek. Mēs tiešām ceram, ka parlaments mums palīdzēs, parlaments ar mums sadarbosies, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka parlaments var ietekmēt dalību valsts. Jūs varat aktīvi darboties, jūs varat veikt informācijas kampaņas, un, protams, ka tādajādi mēs varēsim tikt galā ar to pretestību, kur vēl Eiropas Savienībā pastāv. Paldies! Ministrs kundzei turpina priekšsēdētāju. Un eh, tomēr tagad ir vēl runātājs sarakstā deviņi kolēģi. Deviņi kolēģi, kur vēlētos izteikties. Es lūdzu kolēģus mēģināt izteikties ļoti īsi, jo laika mums nav daudz. Un pirmā runātāja ir Klāsas kundze. Pēc tam Garcia Peres kundze. Klāsas kundze lūdzu. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Padoms, priekšsēdētājs kundze. Jūs šeit minējāt, nu, burtiski tādu parādu prioritātēm. Mūsu komitejā šīs prioritātes nav jaunas, bet eh, šie konkrētie pasākumi, ko Spānija konkrēti īstenos, kolēģi Estrella jautāja par eh, maternitātes direktīvu. Jūs eh, tagad pieminējāt arī pieeja darba tirgumu un ieskacējāt risinājums. Redzu saistību starp eh, no vienas puses maternitātes direktīvu un otras puses pieeja darba tirgumu. Un tādēļ šajā direktīvā, tās kontekstā, mm, jārīkojas uzmanību. Maternitātes eh, direktīva ir vērsta uz to, lai garantētu mm, mācu veselību un arī bērnu aprūpu. Tādēļ vēlētos redzēt tādu skaidru um, dalījumu, ka no vienas puses tiek uh, skatīta māšu veselība, un šeit ir ierobežots laiks, tās nav nekādas 20 nedēļas, un no otras puses vecāku bērnu kopšanas uh, laiks. Varbūt, ka jūs varētu kaut ko konkrētāk par šo jautājumu teikt. Tagad pieeja ekon, uh, darba tirgumu. Kā iesaistīsiet ekonomiku? Ekonomika nodrošina darba vietas, un līdz ar to sarežģīti ir sabalansēt to kā sabalansēsiet Eiropas ekonomikas intereses un to intereses, kas piedāvā darba vietas. Jūs minējāt par Eiropas monitoringu iestādi, kas novērotu vardarbību pret sievietēm. Un kā šī iestāde sadarbosies ar dalību valstīm? Ir nepieciešama efektīva sadarbība, lai novērstu dubultu darbību Mēs uh, drīz uh, sagaidīsim Pekinu plus 15 uh, eh, sēdi Ņujorkā. Būs prioritātes viena vai divas. Es domāju, ka nevajadzētu visas prioritātes izvirzīt, lai sasniegtu Ņujorkā rezultātus. Mēs, Eiropietis kopā, vai jūs varētu kaut ko teikt par šo jautājumu? Es varētu iedomāties, ka, piemēram, mēs īpaši. Uh, nodarbotos ar jautājumu sievietes krīzes situācijā un uh, konkrēti sievietes Haitī. Paldies! Paldies, un tagad Garcija Peres kundze, bet pirms es dodu vārdu Garcijas kundzei, es vēlētos kolēģiem paziņot, ka mūsu uh, viesē ir jāiet projām precīzi pulkstens puspiecos, bet mums ir jādod viņai iespēja arī atbildēt. Lūdzu, būsim īsgarsīs kundze. Gracias, senora presidenta, serē. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es izteikšos ļoti īsi. Gribētu pateikties ministras kundzei par ierašanos. Tas ir ļoti būtiski, ka varam ar jums šodien šeit diskutēt. Paldies par to, ko piedāvājāt par jūsu ievadvārdiem. Ja kāds uzskata, ka uh, daudz te nekas nav darāms un ka nevajadzētu būt ambicioziem, tad uh, viņiem būs grūti pieņemt realitāti. Realitāte ir tāda, ka 52% no iedzīvotājiem ir sievietes, un ļoti daudzām sievietām ir jāsaskars ar daudz problēmām, un ir ļoti labi, ka mēs par to šobrīd šeit runājam. Mēs uh, dzirdējām par īpašu datumu saistībā ar sievietēm, kas kļuvušas par uh, vārdarbības upuriem ir svarīgi, lai mums būtu vienoti dati un instrumenti Eiropas Savienībā strādājot šajā jautājumā. Es nezinu, vai šī te observatorija, jeb monitoringa iestāde varēs strādāt ar ko vienotiem instrumentiem, lai um, cīnītos pret vārdarbību pret sievietēm. Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, jūs ierodoties uh, šajā uh, zālē, konstatēju, ka uh, jūs uh, atbilst ļoti kādu tādam pazīstamam arī literatūras un mūzikas personāžam, bet nu pavisam konkrēti vardarbība pret sievietēm. Uh, viens tāds ļoti būtisks jautājums. Atzinīgi vērtē arī Spānijas valdības uh, paveikto, jo ir cīnījusies pret pret eh, nevienlīdzību, pret algu dažādību, tas ir ļoti nozīmīgi un tas jāpiemina. Tātad eh, par vardarbību. Pēc 15-20 eh, minūtēm balsosim par diviem ziņojumiem, un viens no tiem ir mans, un es piedāvāju uh, veidu eh, izteikt tādu priekšlikumu par eh, gadu, eh, kas būtu vērsts pret jebkuras vardarbības, arī vardarbības pret sievietēm izveidošanu. Parlaments par to ir runājis vairāk reiz, bet komisija nav izteikusies par šo jautājumu. Gribētu zināt, vai jūsu programmā jūs uh, atbalstītu šāda gada izsludināšanu. Jūs uh, runājāt par šo gadu, tas ir gads uh, ciņai pret nabadzību. Uh, Un izveidojot uh, šādu gadu, jeb pasludinot tādu, tas ir liederīgi, lai sensibilizētu sabiedrību uh, attiecībā uz šiem jautājumiem. Paldies! Tekto gūde! Paldies! Un tagad Ernsta skundze lūdzu. Jā, vielen dank. From... Paldies, ministra skundze! Mūsu komitejā nekad nav garlaicīgi. Priecājos par sadarbību un jūsu iesaisti ir uh, mūsu iedrošinājusi. Viena problēma, kas daudzās dalību valstīs ir nozīmīga runājot par dzimumu līdztiesību. Un tā ir sekojoša. Ja mēs runājam par uh, algu vienlīdzību un lēmu pieņemšanu, kurās tiek iesaistītas sievietes, tad uh, ļoti bieži dzimuma līdztiesības jau uh, uzdevumi ir brīvprātīgi. Tiem nav obligāts raksturs. Tie balstās ļoti bieži uz labas gribas izpausmu uzņēmumos un sabiedrībās. Tādēļ divi jautājumi, kurus papildu gribu uzdot. Pirmais jautājums par algu atšķirību. Labprāt gribu zināt, cik saistoši būs jūsu soļi attiecībā uz dalību valstīm un ko mēs varētu darīt. Vai jūs domājat par kādām sankcijām, cik tālu valsts un privātie uzņēmumi tiks iesaistīti, lai samazinātu algas atšķirības, jo šī alga atšķirība Vācijā pie, pastāv jau 60 gadus. Otrs jautājums. Cik obligāti ir pasākumi, ja mēs gribam sasniegt vienādu sieviešu un vīriešu skaitu administratīvajās padomēs pieņemot lēmumus, jūs to arī pieminējāt, tādēļ gribētu zināt, ko jūs konkrēti vēlaties īstenot, jo tieši šādās padomēs vīrieši nepārāk labprāt un nebrīvprātīgi atkāpjas no savām pozīcijām. Kādiem pasākumiem jūs to īstenosiet ar kvotām vai kādiem citiem pasākumiem. Paldies! Un Bilbao kundze nākamā lūdzu. Sí, muchas gracias, ministra, por sus explicaciones. Paldies. Paldies, ministrs kundze, paldies par jūsu paziņojumiem. Un arī par to, ka jūs iesaistaties šo jautājumu risināšanā Eiropā mēs runājam par dzimumu līdztiesību. Tie jautājumi, kurus es gribēju uzdot, tie jau ir uzdoti, un jūs jau uz viņiem arī atbildējāt. Bet ja jūs vēl šeit runājāt par šo aizsardzības orderi, tad mēs zinām, ka attieksme pret sievietēm izriet bieži vien no diskriminācijas starp vīriešiem un sievietēm. Tātad šajā aizsardzības orderi orderī, par kuru jūs runājāt, vai pastāv tāda iespēja, ka starp valstīm tiek uh, pielietoti vienādas rīcības protokoli. Mēs, piemēram, pirmo reizi uh, uzzinājām, ka dzimuma līdztiesības uh, likums 2005. gadā pieņemtais ietver sevī pasākums vardarbības apkarošanai. Bez tam Mēs iestājāmies par konkrētu sadarbību, jo policijas un tiesu sadarbības jomā situācija visiem ir vienāda tā, lai policisti un ties, tiesneši varētu samērot, tā, salīdzināt tā darbību. Piemēram, runājot par tiesas sēdēm, lai tās būtu arī salīdzināmas. Vai jūs domājat šajos sensibilizācijas pasākumos iekļaut pasākums, lai vīriešiem skaidrot situāciju. Tā, piemēram, starp vīriešiem, vīriešiem. Mēs gribētu tādu tā kā manifestu pieņemt līdztiesībai. Desmit tūkstoši vīrieši no Basku zemes ir parakstījuši šo manifestu un ir gatavi. Uh, darboties dzimuma līdztiesības labā, vai būtu iedomājama līdzīga kampaņa Eiropas līmenī. Un vēl viens jautājums ļoti būtisks ir eh, tas, ka jāstrādā ar plašsaziņas līdzekļiem. Mēs zinām ikdienā, fotografijās, arī šeit parlamentā un citās dalība valstīs, mēs eh, redzam praktiski tikai vīriešus šajās fotografijās. Tātad varas attēls ir tipiski vīriešu dzimtas, piemēram, Spānijas prezidentūra. Visi tie, kas ieradās, bija vīrieši, tātad vienmēr ir šis iespējas vīriešu vīrieši. Vai jūs strādāsiet ar plašsaziņas līdzekļiem, lai situāciju mainītu, vai jūs domājat, piemēram, par kaut ko līdzīgu kā atteikšanās uh, iespēja vai tāds tā, speciāls ierēdnis, kas uh, uzklausītu, kas ir atbaldīgs uh, par tādu veidu sūdzībām, tā kā ombuds. Un sievietēm, piemēram, vajadzētu dot iespēju, lai tās varētu šādas privātas sūdzības iesniegt. Lai tam būtu var arī mm, sodīt. Vai kaut kas līdzīgs Eiropas eh, līga, līmenī varētu būt, piemēram, sievietes, kas strādā privātos uzņēmumos un tiek diskriminētas, varētu vērsties kādās noteiktās institūcijās? Papadopoulos kundze. Es labprāt gribētu jūs sirsnīgi sveikt un Spānijas eh, prezidentūrai vēlēt veiksmi. Mēs diskutējam jau gadiem ilgi par dzimumu līdztiesību, un katram ir savs eh, redzes punkts. Es uh, ilgu uh, laiku raudzījos, kā tiek uh, pildīts Vācu prezidentūras ierosinātais iniciatīvas modelis, vai Spānijas prezidentūra to turpinās īstenot, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību. Nākošais jautājums. Eiropas padome 2006. un 2008. gadā ļoti veiksmīgi izstrādāja stratēģiju, sadarbojoties arī ar Eiropas parlamentu. Mans jautājums ir tāds, vai Eiropas padomes pieredze var arī ievērot, lai nebūtu pārklāšanās, lai dažādie viedokļi varētu uh, tikt ievēroti un lai eh, mēs varētu izstrādāt tādu visaptverošu stratēģiju, jo praktiskāk ir, eh, ir zināt eh, vairāk par šīm iespējām un nevis tikai runāt par stat statistikas datiem. Visādi citādi gadiem ilgi terējam laiku, lai analizētu dažādus statistikas datus. Un bez tam es gribētu uh, uzzināt, ko par praktisku pieeju, it īpaši par budžetu dzimumu līdztiesībai attiecībā uz dažādu problēmu risinājumu, ar kuriem saskaramies. Matieras kundze, lūdzu. Sī, grazie, signora prezident. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Ministrs kundze. Tas jautājums, kuru es gribēju uzdot, tur jau uzdeva Tarabēlas kungs, es arī gribēju uzsvērt eh, to, cik svarīgi ir eh, šie jautājumi, jo ir jautājumi, kas ir svarīgāk par citiem, bet gribēju pajautāt jums, ko jūs domājat par eh, šādu iespēju organizēt gadu, lai veicinātu cilvēku viedokli, ka viņi apzinās, ka ir šī te vardarbība pret sievietēm, bija G8, kuru organizēja Itālijas ministrs. Un um, nākamā sanāksme par sieviešu jautājumiem būs Ņujorkā. Un es arī pievienojos Tarabēlas kungu jautājumam par šo te Eiropas gadu pret vardarbību pret sievietēm. Mm. Sveicu jūs, protams, arī šeit mūsu komitejā. Jūsu eh, klātbūtne šeit eh, pievērš uzmanību tam eh, darbam, kuru veic Eiropas parlaments. Būtu labprāt runājis ilgāk, bet tomēr ar to arī beigšu. Zaborskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs šeit, ministrs kundze. Uh, Tikai pavisam īsi un konkrēti gribēju jums pajautāt par uh, direktīvu par uh, grūtnieču aizsardzību darba vietā, par viņu veselības aizsardzību. Mēs zinām, ka diskusijas par šo dis direktīvu jau turpinās kādu laiku, un uh, galvenā atšķirība starp politisko grupu viedokļiem parlamentā ir uh, jautājums par bērnu kopšanas atvaļinājumu tēvam, ja paternitātes atvaļinājumu. Gribu teikt, ka mēs atbalstām tēva dalību bērnu audzināšanā, bet mēs drīzāk piekrītam viedoklim, ka paternitātes atvaļinājums būtu jāskat atsevišķā direktīvā. Tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, ministrs kundze, un arī Spānijas prezidentūras pozīciju, kādu tā ieņems sarunās padomē. Tas nav viegls jautājums, un tāpēc vēl jums veiksmi sarunās. Jā, do... Paldies Zaborskas kundzei, un tagad es dodu vārdu ministrs kundzei, lai atkārtot, lai atbildētu otro reizi uz otro jautājumu raundu. Lūdzu. Está encendida. Gracias por todas las aportaciones. Comenzaré por. Paldies par uh, jūsu jautājumiem un teikto. Pēdējais jautājums - Spānijas uh, nostāja attiecībā uz maternitātes direktīvu. Jau sākumā par to runāju, taču, lai nonāktu pie vienošanās, jo tas ir tas būtiskākais - sasniegt vienošanos, sasniegt konsensu. Uh, lai mums izdotos šo um, direktīvu pieņemt. Tātad tas ir uh, nozīmīgais uh, mērķis Spānijas prezidentūrē. Mēs vēlamies atrast uh, līdzsvaru, kas at, uh, atainotu Eiropas sabiedrības uh, attīstību protu, proti maternitātes atvaļinājumu garums un uh, sekas. Ļoti nozīmīgi ir eh, māca veselība, māca atpūta. Runiet arī par eh, tiesisko drošību, tiesisko aizsardzību, kā arī par to, lai sieviete atkal varētu eh, atgriezties darba tirgu. Tātad tās veselība tiek aizsargāta, bet arī tiek novērstas problēmas ar atgriešanos darbā. Šādā kontekstā ir jāpieņem direktīva, kas atļautu savienot uh, privāto un darba dzīvi. Jābūt elastīgiem un jāizturs atbildīgi. Mēs runājam par līdzatbildību. Tātad arī šis laiks, lai darba uzdevumi tiktu godīgi sadalīti, prezidentūras cieši sadarbosies ar komisiju un parlamentu, lai aizsardzības līmeni paaugstinātu. Tas skar uh, sievietes stāvoklī un sievietes, kas baro bērnu ar krūti. Mēs gaidām vēl atzinumu no jūsu komitejas, kā arī nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu. Un atkarībā no tā, kāda būs balsojuma abās komitejās, mēs mēģināsim dažādo dalību valstu viedokli tuvināt vienotram. Bet, nu, katrā gadījumā tā ir prioritāte Spānijas prezidentūra novembrē. Mēs būtu labprāt sākuši jau agrāk um, darbu pie šī jautājuma. Bet tā kā termiņi parlamentā bija uh, savādāk, tad vēlamies nogaidīt parlamenta atzinumu pieņemšanu. Nākošais par šo novērošanas, jeb monitoringa iestādi. Tika jautāts, kāds ir mūsu mērķis. Um, mēs nevēlamies radīt jaunu struktūru, jaunu institūciju, bet gan tam jābūt kam tādam, kas var uh, attīstīt metodas, izmantot indikātors, savākt datus, izstrādāt tādu vienotu metodu, lai būtu salīdzināmi skaitļi, kā arī labās prakses apkopojums. Lai mēs redzētu, kā vardarbību pret sievietēm apkaro tieslietu sektorā, kā darbojas policija un tā tālāk. Tas dot mums tādu formātu, kurā mēs varētu salīdzināt dažādos datus un pielietot dažādās dalībvalstīs. Tas ir pirmais solis, lai izstrādātu šos kopējos indikātors. Tā ir problēma, ar kuru saskaras visas sabiedrības Eiropā. Tādēļ mums jāmēģina atrast eh, vienots risinājums globālas programmas eh, globālām problēmām kopējām problēmām vajadzīgi kopēja risinājumi. Tādēļ mums ir nepieciešams instruments, lai mēs varētu efektīvi strādāt, lai mēs savāktu indikātorus, lai mēs varētu vienādi, vienā veidā uh, veidot institūcijas un informāciju. Tagad Tarabēlas kunga jautājums. Tas, uz ko jūs norādījāt, tas ir pats par sevi saprotams, nav vajadzīga plašāka diskusija. Uh, Un par jūsu jautājumu arī Matēras kundze tāpat uh, to uztvēra. Dafne divi uh, programmas pieņemšana. Tās laikā parlaments un padome aicināja komisiju izvērtēt, vai nebūtu izsludināms uh, gads pret vardarbību, kurā tiktu iesaistīta un runāts par vardarbību pret sievietēm, bērniem, jauniešiem. Padomu, balstoties uz komisijas priekšlikumu, var pieņemt lēmumu. Nākošais jautājums mums gan ir maz laika palicis, bet es vēlos atbildēt, protams, uz visiem jautājumiem par sieviešu klātbūtni lēmumu pieņemšanā. Tas bija uh, jautājums, kas tika uzdots. Mums vajadzētu skatīties uz tie tikai, ne tikai no juridiskā uh, viedokļa, bet arī cik ek, uh, efektīvi tas ir tam jābūt ekonomiski un uh, attaisnojums. 60% no cilvēkiem, kas ir studējuši Eiropas Savienībā, ir sievietes tās parasti ir labākas sekmes ziņā nekā sievietes, bet tas neattainojas uh, darba tirgu un arī ne jautājumā par piedarba tirgumu un sieviešu karjeras veicināšanu. Sievietes uh, biržā mm, kotētajos uzņēmumos ir tikai 3% gadījumos un tikai viena sieviete no desmit uzņēmuma valdies ir sieviete. Tas nav ne tikai netaisnīgi, bet arī ļoti neefektīvi. Par to runā visi, kas ir eh, šo jautājumu izvērtējuši, pētījuši nesen. Tika veikts pētījums. 42% lielāka darba efektivitāte ir uzņēmumiem tad, eh, kad sievietes ir uh, valdēs 50% paškapitālā un 60% pieaugums paškapitāla pārvēršanā par uh, peļņu. Kas nozīmē, ka efektivitātei sieviešu klātbūtne ir absolūti nepieciešama, īpaši tajos lai, šajos laikos, kuros uh, tagad uh, dzīvojam, jācīnās par lielāku sieviešu pārstāvniecību uzņēmumu valdēs. Tas ir ne tikai nepieciešams, bet arī nespēļņu prezidentūra, dzimuma līdztiesība vēlas izsludināt kā mūsu politisko vērtību izpa, izpausmi. Tā vēlas, lai jautājums tiktu skatīts dinamiski visos uzņēmumos. Tas atbilst stratēģijai 2020. Spānijas valdība ir inicējusi to, lai apvienotajā karalistē notiktu neformāla sēde uh, 3. februārī tas tā notiks. Tas būs vēl pirms uh, Pekina plus 15 sēdes tiks runāts par šo jautājumu, lai novērstu visus tos šķēršļus, kādi vēl ir sastopami un kā, kas novērš sieviešu iesaisti uzņēmuma padomās un vadošajos amatos politikā, uzņēmumos, ekonomikā kopumā. Tagad jautājums par stereotipiem viena no deputātēm uzdeva šādu jautājumu. Un par to vēlos teikt, ka speciālists sēdē 21. maijā Madridē notiks diskusijas par šo jautājumu. Tur runās par stereotipiem, sieviešu nozīmi un komunikācijas iespējām. Tas būs galvenais jautājums Ungārijas prezidentūrai. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šī trio sistēma ir ļoti nozīmīga. Šādi mēs varam īstenot uh, saskaņotu programmu, programmu, kas nodrošina pēctecību. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi šajā jomā. Jautājums par budžetu attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Par to tiks runāts neformālajā dzimumu līdztiesības ministra sēdē Valencijā ir būtiski virzēties uz priekšu šai jautājumu. Mums ir Spānijas pieredze dzimuma līdzsēsības jautājumā. Arī visos uh, dokumentos ir ietvert prasība pēc dzimuma uh, līdztiesības ietekmes novērtējumu. Un tagad par uh, ziņojumu par dzimumu līdztiesību. To esam ietvēruši diskusijās par budžetu budžetai, ir noteiktas eh, valdības prioritātes, un nosaucot eh, dzimu līdztiesības prioritātes, mēs varam norādīt uz eh, partneru darbību un uz tām jomām, kurās rīcībai jābūt efektīvākai un kurās ir nepieciešama lielāka līdzekļu piesaiste. Tagad par Haiti. Arī par to bija uzdots jautājums. Nav pārāk bieži tāda situācija, ka mēs Eiropietes un Eiropieši varam plaši iesaistīties, taču šī traģēdija nosaka to, ka mums ārkārtīgi aktīvi jārūpējas. Mēs šādi varam parādīt to, cik uh, aktīvi strādājam, lai atvieglotu sieviešu ciešanas. Sieviešu mm, situācija ir vissaržģītākā katastrofu laikā arī komisija ļoti eh, aktīvi ir darbojusies, un mēs turpināsim mūsu aktivitātes. Mēģināsim darbu, darīt vēl vairāk, piemēram, eh, šodien Monreālā notiek eh, nozīmīga konference. Mēs no, ceram, ka ne tikai tieši šodienas situācijas risinājumam tiks kas darīt, bet arī Haitī nākotnē tiks raksts risinājums. Uh, Paldies! Paldies ministrs kundzei par to, ka jūs tik konkrēti atbildējāt uz deputātu jautājumiem. Paldies arī par to, ka jūs tik ļoti iesaistaties un ieņematies par eh, šiem sieviešu aizsardzības jautājumiem. Un es vēlētos novēlēt Spānijas prezidentūrai panākums tieši sieviešu jautājumu un dzimumu iztiesības jautājumu prioritizēšanā. Lai jums veids šajā grūtajā darbā! Sagrāt. Då går vi vidare på dagordningen. Un tad turpinām mūsu darba kārtību. Mēs bijām domājuši sākt balsošanu mazliet agrāk, bet mēs esam iekavējušies par 15 minūtēm, jo mums bija tik interesants diskusijas. Un tagad pārējām pie 5. darba kārtības punkta - 2008. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana, trešā iedaļa komisija un komitejas ziņojuma sagatavotāja bija Bauers kundze. Un, ja Bauers kundzei būtu kas sakāms, tad mēs būtu priecīgi to uzklausīt pirms balsošanas sākšanas. Bauers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribēju tikai pateikt, ka Neviens grozījums nav iesniegts, tāpēc man nekas arī nav vairs sakāms. Paldies! Paldies, Bauers kundzei! Vai kolēģi ir gatavi uzsākt balsošanu? Balsošanu par 2008. gada finanšu budžetu izpildi. Jag vill eh, fråga kolleger. Vēlētos jautāt kolēģiem, vai mēs varam balsot blokā par visiem grozījumiem, kur ir iesniegti. Inga invendi. Iebildumu nav, tad balsosim blokā. Omras. Sākam balsot. Un eh, mēģināšu šās dienas balsošanu novadīt pēc iespējas efektīvāt prokti angļu valodā. Līdz ar to es atvainojos par savu angļu valodu, bet kaut arī būs varbūt zināmas nesaprašanās, tad parādiet, ja jūs kaut ko nesaprotiet, tad es mēģināšu paskaidrot. Un tā tad. Balsosim par. The opinion, uh, Mrs. Bauer. Bauers kundzes ziņojumu par. Gay. Pret. Atturas. Pieņemts. Jā, mums būs galīgais balsojums un balsosim elektroniski. Tas būs galīgajā balsož, balsojumā. Sākam balsot. Mazliet pagaidīsim. Visi nobalsojuši. Everyone voted no. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 balsojuši un visi balsojuši pār. Apsveic Bauers kundzi. Nesta ärende. Nākošais balsojums ir divi mutiski jautājumi saistībā ar Pekinu plus 15. Un man ir jautājums, vai mēs varētu balsot kopā, tātad kopīgi par jautājumu komisijai un jautājumu padomai, par abiem kosā kopā. Vai varam balsot kopā, par abiem jautājumiem kopā? Uh, vote for. Par. Amendment. Es atvainojos, septītais grozījums. Yes, not the resolution, or a question. Vote for. Par, par mutisko jautājumu. Against. Pret. Abstain. Atturas. Adopt. Pieņemts. Un tagad pārējām pie, rezo pie rezolūcijas par Pekinu 15 plus 15. the eh, vote concerning the resolution. Tātad tagad balsojam par rezolūciju un sākam ar septīto grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts, astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts, devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 11. grozījums ir atsaukts, pārējām pie 10. grozījuma. Un 10. grozījumam ir Jarokas kundze iesniegtais mutiskais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts, 14. grozījums par pret atturas pieņemts, 15. par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 18. par pret atturas Adopt. pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot.

15 par, 8 pret, 23 kopā nobar, nobalsojuši, tātad pieņemts 18. 19. lūdzu par, pret, atturas, pieņemts, 20. par, pret, atturas, pieņemts, 21. par, pret, atturas, pieņemts noraidīts, 22. par pret atturas noraidīts. Pār, labi, pārbaudīsim elektroniski. 22. grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 25 nobalsojuši 13 pār 12 pret. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas nu, pieņemts. Ceturtais grozi, trešais grozījums, es atvainojos, ceturtais par against, pret, atturs, noraidīts. Un tagad trešais grozījums par pret, atturs, pieņemts, piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 25 nobalsojuši, 21 par, 1 pret, 3 atturējušies. Līdz ar to rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts, un mēs varam apsveikt viens otru ar padarīto darbu. Okei, okay, då... Labi, tad mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, nākamo dokumentu. Eh, Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā 2009. gadā. Un eh, tagad dodu vārdu referentam Tarabellas kungam. Lūdzu. Brievement, Madame la Présidente. Pavisam īsi priekšsētājs kundze, es būtu gribējis patiesam ļoti precīzi izstrādājuši šo dokumenti, eh, ir iesniegt četri grozījumi un kompromiss tiks sasniegt. Tas jau nav slikti, bet nu, nu būtībā ir tā, ka eh, divi ziņojumi. Katreiz ar Lulingas kundzi kā Anna referenta tautas partijas vārdā varēja sadarboties un uh, Un bija nepieciešams ļoti daudz enerģijas tam patērēt. Un uh, citā ziņojumā par uh, etiķēšanu sadarbojāmies arī. Mēs tikāmies uh, īpašā sēdē Strasbūrā, sadarbojāmies, paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem un tiem, kas iesniedza uh, grozījumus, papildinot ziņojumu, kā arī uh, atzīt to, ka darba atmosfēra bija ļoti veiksmīga. Uh, nu, visi kompromisi nav sasniegti, bet nu, balsojumā redzēsim, kādas, ta, kāds tad būs spēku samērs, un uh, tas, kam būs vairāk, tas būs vinnējis. Paldies Tarabellas kungam! Tad nediskutēsim. Laiks skrien. Varbūt īsi, kolēģi, un vispirms Lulings kundze. Priekšsēdājs kundze. Nu, es nezinu, kas, kas kur enerģiju patērēja šajā ziņojumā, bet es teikšu vienu lietu. Tarabēlas kunga ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Tādēļ es domāju, ka ir nepieciešams uh, strādāt pie tā, lai tas būtu ļoti skaidrs un novērst uh, sarežģītus formulējumus un visādus apsvērumus. Mēs neesam pret to, bet ties ap, šo tekstu padara tik sarežģītu, ka tas ir nelasāms. Un izmantojot uh, iespēju uh, pilnīgi visus apsvērumus formulēt un detaļas, kuras nav saistītas ar uh, tēmu, uh, tas ir uh, iemesls, kādēļ sastādīju balsojumu sarakstu tādu, kāds tas ir, un lūdzu atsaukt grozījumus dažus, jo es domāju, ka tie nav uh, būtiski, un ka šis uh, ziņojums ir tāds, kuram būtu jākoncentrē uzmanība uz būtisko, un tam jāpaliek uh, izlasāmam, salasāmam. Tādēļ mūsu balsojuma saraksts tāds, kāds ir. Gribēju jums to paskaidrot, un tas ir Tarabēlas kunga interesēs. Es negribu, lai jūsu ziņojums būtu pārslogots, jo zinat, ka kuģi, kas ir pārlādēti, bieži vien nogrimst. Paldies, Lulings kundzei, un tagad Zaborskas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atsaukt 44. grozījumu, jo šis grozījums ietilps prezdiskriminācijas eh, ziņojumā eh, par eh, tātad diskriminācijas novēršanu starp vīriešiem un sievietēm un uh, gribētu tātad atsaukt šo 44. grozījumu. Paldies Zaborskas kundzei un tad Janoko Dakis kundze. Mrs. Janokodakis. Janokodakis kundze, lūdzu. Paldies! Šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, par to esam viensprātis. Un, protams, diskriminācijas izskaušana darba vietās, līdzvērtības starp sievietēm un vīriešiem un, protams, ka ECR atbalsta citu grupu viedokļu, un tomēr, vienmēr un tomēr. Runājot par seksuālo veselību, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, es uzskatu, ka e, vārdi nav pareizi, jo mēs uzskatām, ka tas ir subsidētāts princips un par to atbild dalību valstu valdības. Līdz ar to runājot par reproduktīvu un seksuālo veselību, mēs esam samazinājuši dzimumu līdztiesības nozīmi seksuālajā veselībā, piemēram, arī vienlīdzīgās algās sievietēm un vīriešiem. Uh, lai nebūtu tā, ka tas, ko mēs vēlamies, ir kā lāču pakalpojums mums pašiem. Paldies, turpina priekšstādātājs kundze, un tagad dodu vārdu Kornēliesums kundzei. Thank you, chair. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms. <laughs> You've got Raul's name in your hand. Um, yeah, I would first like... Vispirms vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi Un ļoti interesanti diskutēt šos jautājumus ar tik skaistu referentu. Jebkurā gadījumā sākotnējais ziņojuma teksta variants bija ļoti veiksmīgs, jo šajā ziņojumā mēs tikai nodarbojamies ar situācijas novērtēšanu. Es uzskatu, ka šeit varēja izmantot varbūt striktākus eh, termin, terminus, un to mēs esam arī mēģinājuši ar groz, panākt ar grozījumu palīdzību. Trīs jautājumi, kurus vajadzētu ļoti strikt izvērtēt. Vispirms krīzes atvesaļošanās plāns. Man pārsteidz tas, ka uh, referents ir ierosinājis balsot pret manu grozījumu numuru 46, kurā runa iet par to, ka ekonomiskās atvesaļošanās plānām ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī dalību valstīs galvenokārt šajos plānos uh, uzmanība tiek vērsta uz tām jomām un nozarēm, kurās galvenokārt strādā vīrieši. Un viens no tiem ir saistīts ar Eiropas globalizācijas fondu. 90% no līdzekļiem šajā fondā ir paredzēti nozarēm, kuros strādā vīrieši, un tikai 10% maks ir tādās nozarēs, kurās strādā sievietes. Tas nenozīmē, ka vīrieši, kur ir zaudējuši darba vietas, ir mazāk svarīgi Eiropas Savienības vai dalību valstu skatījumā kā sievietes, un tomēr mums ir jābūt gataviem izmantot tās iespējas, kur šī krīze piedāvā, proti palielināt sieviešu īpatsvaru darba tirgū, un tas, manuprāt, netiek darīts. Es ceru, ka referents izmainīs savu viedokli un ieliks plusiņu pie manas iesniegtā grozījuma. Otrais - sievietes lēmumu pieņemšanām. Man vienmēr pārsteidz tas, un, protams, visām pusēm tas ir ļoti svarīgi, un tomēr ir tādi politiskie spēki, kuri nevēlas veikt kādu konkrētu rīcību, politisku rīcību, lai kaut ko darītu. Esmu aktīvi darbojusies sieviešu līdztiesības jautājumā jau 20 gadus, un šajos 20 gados par šo jautājumu vienmēr ir ticis diskutēts, kamēr Norvēģija ir vienīgā valsts, kurā kaut kas ir panākts, un es uzskatu, ka mums no viņiem vajadzētu mācīties. Argumenti, kas tiek izmantoti pret, ir tas, ka sievietes tiek apvainotas tajā, ka kvotu sistēma nav godīga, bet tas jau nav tikai, tikai tas ir tikai līdz brīdim, kad eh, izpildirektors lielākoties būs sievietes. Pagājušajā nedēļā es piedalījos sēdē, kurā eh, piedalījās eh, pensiju fonda, un es palūdzu, lai man ielē kafiju, jo es tur biju vienīgā sieviete, un man patiesībā bezmaz bija, bija paredzēts, ka man būtu bijis jābūt tai, kas salē visiem kafiju. Un es tiešām ceru, ka visi balsos par maniem grozījumiem 90. un 94. un arī Sofija Entfeld papildus grozījumu 91 par sievietēm Eiropas komisijā. Un pēdējais aspekts, tas patiesībā ir sava veida jautājums. Es no sirds atbalstu Aldas grozījumu numur 91, bet es nesaprotu, kas Aldai būtu pret uh, sieviešu tiesību hārtu datu. Es saprotu, ka EPP varētu balsot pret šo grozījumu, un tomēr man liekas, ka Aldē varētu patikt papildus instrumentu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, ka varbūt kāds no Aldas man varētu paskaidrot, kāpēc jūs gribat balsot pret šo grozījumu. Eh, Paldies, Kornelisens kundze. Un pirms es došu vārdu gala komentāram Terabēlas kundzei. Eh, es saprotu, ka mums vajadzētu saprat, saprast, ka visiem kafija ir jāielai pašiem, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Kornelijas skundze man piekritīs. Tagad dodu vārdu Tarabēlas kungam, lūdzu. Euh, es gribēju pateikties tiem, kas uh, izteicās uh, par šo vienošanos, kas ir sasniegta. Man ir dažādi viedokļi par 94, 91, 94. Uh, un 91. Intvaldes kundze iesniedz par 40, es par šiem esmu par 46. esmu elastīgs. Manā grupā kolēģi īstenoja tādu spiedienu un teica, jā, tas ir labs mm, grozījums. Jā, tas ir labs, bet mēs dzīvojam reālās ekonomikas apstākļos. Un ja mēs gribam šo ekonomiku atjaunot, tad tas būs uh, tajos sektoros, kuros darbs ir ļoti smags un stereotipi kādi ir. Uh, kurus jāapkaro. Realitāte ir tāda, kāda ir. Nu, protams, tā ir jauna zaļā ekonomika, lielie darbi, tramvajs un dzelzceļs, bet nu, tomēr lielākā daļa ir vīrieši, kas šeit strādā. Un vīrieši pirmie saskarās ar šo ekonomisko krīzi, jo pirmie bija tie smagās rūpniecības sektori, kuros zaudēja darbus, un pēc tam otrs vilnis skār sievietes, un tas pārmetas uz sociālajiem valsts sektoriem, un vispārējais nozīmes pakalpojumiem, kuras sievietes tradicionāli ir pārākumā. Tātad, ja mēs gribam atjaunot šo ekonomisko darbību, tad no šī ekonomiskā mašīna īpaši smagajos, tad, nu, smagajos nozarēs, smagajos sektoros atjaunojas. Tātad 46. grozījums šeit mēs runājam par uh, Uh, sektoriem, kur uh, vairākums nodarbināto ir vīrieši. To var uh, kritizēt, diskutēt, bet tā ir realitāte. Un ir tādi sektori, kuros vairāk ir nodarbināti vīrieši. Nu, tāda ir tā realitāte. Nu, protams, ka mēs varam kaut ko uzlabot. Un... Jūs atradīsiet vairāk metinātāju vīriešu nekā metinātāju sieviešu. Tas nav seksistisks apgalvojums, tas vienkārši nu, tāds ir. Es gribētu uh, Mm, to teikt par jūsu grozījumu, bet, nu, ideālā pasaulē jūsu grozījums ir skaidrs. Esmu elastīgs attiecībā uz to. Es varu atbalstīt arī, es varu mainīt manu uh, viedokli par šo jautājumu, bet, nu, tādēļ pieliku šeit mīnus, jo mēs saskaramies ar realitāti. Paldies, Terabels kungam! Vairāk neviens izteikties nevēlas, figurēja Dokundze. Obrigada, senhora prezidente. Eu não... Paldies, priekšsādātājs kundze. Es sākotnēji negribēju izteikties, bet es tagad uzklausīju šo diskusiju, un tagad man ir ko teikt. Jo, nu, tā jau ir, ka pirmajā fāzē, kad bija krīze, visvairāk darba vietu zaudēja tieši vīrieši, bet tas nav vairs tas, kas notiek tagad. Uh, Eh, jaunākie Eurostat dati jau parāda, ka bezdarba līmenis tagad ir augstāks sieviešu vidū nekā vīriešu vidū, tāpēc es domāju, ka ir prātīgi skatīt šo grozījumu. Es domāju, ka mums vajadzētu balsot par šo grozījumu un īpašu uzmanību pievērst sieviešu bezdarbam. Es uzskatu arī, ka ir tādas valstis, kurās bezdarba līmenis sieviešu vidū ir daudz augstāks. Es šeit nerunāju par eh, sieviešu skaitu, kas eh, būtu bez darba, jo tik un tā ir eh, lielāks vīriešu skaits, kas ir nodarbinātībā. Es šeit runāju par bezdarba procentu. Uh, Tātad nevis par skaitu. Un ja mēs runājam par procentiem, tad eh, bezdarbs sieviešu vidū ir daudz augstāks nekā vīriešu vidū. Bet ja mēs runājam par vidējiem Eiropas rādītājiem, tad mēs arī redzam, ka uh, bezdarbs augstāks ir sieviešu vidū, bet tā nebija krīzes sākumā. Kādra, sākumā tie bija vīrieši, kas vairāk zaudēja darbu, tagad tās ir sievietes. Paldies! Un arī Gamai kundze vēlētos izteikties. Jā, es gribēju tikai uh, paskaidrot, tātad noskaidrot pirmajā krīzes posmā, tā bija autoražošanas nozara, uh, un tur daudz vīrieši zaudēja darbu, un arī celtniecības sektors pirmais eh, tika skarts. Un tieši tāpēc uh, vīrieši zaudē darbu, bet tā bija tāda mirāža. Un otrajā posmā tagad tās ir sievietes, kas vairākumā zaudē darbu, kas eh, strādā daļēji laiku un um, tam līdzīgi. Tātad šis te, šī te mirāža ir aizēnojuši šo situāciju un To uh, gribēju noskaidrot. Tak, fru Gomai. Paldies Gomai kundzei. Mēs uh, pabeidzam diskusijas un sākam balsojumu par Tarabēlas kunga ziņojumu. Amendments. Jā, tagad balsosim. 45. grozījums par, pret, atturas,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 atturas noraidīts. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas pieņemts. Es atvainojos noraidīts.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 60. par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Pārbaudīsim elektroniski. Par 60. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. 14 ir balsojuši pār, 11 pret, tātad tas ir pieņemts. 61. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 62. par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. 69. Nu, noraidīts, bet pārbaudīsim, pārbaudīsim 68. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Rezultāts. 12 balsojuši par, 15 pret. Tātad tas ir noraidīts. Tagad 69. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, atturas, noraidīts. 72. Mēs varam um, balsot uh, par visiem kopā, jo tie ir identiski, tātad blokā varam par tiem balsot no 72. līdz 76. Sākam balsot par, pret, atturas, noraidīti. 77. par to nav jābalso, tad tagad balsosim par 78. grozījumu divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Pārbaudīsim. 78. grozījuma otrā daļa balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 12 balsojuši par, 15 pret, līdz ar to otrā daļa ir noraidīta. 79. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, pieņemts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad ir 84. grozījums. Tas atkrīt. Tātad mēs varam pāriet pie 86. grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, noraidīts. 89 par pret atturas noraidīts. 90. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta.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 Tagad mums jābalso par 91. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. 91. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 15 pret 12. Pieņemts. 96. atkrīt. 97. atsaukts. Tātad nākamais, par kuru jābalso, ir 98. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta.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 pret, atturas, noraidīts. 104. grozījums atkrīt. 104. Tātad par 104. par, pret, atturas, pieņemts. 103. atkrīt. 105. par, pret, atturas pieņemts. 106. par pret atturas pieņemts. 107. Un 108. un 109. ir identiski, tātad varam balsot par tiem visiem kopā. Par, pret, atturas, noraidīt. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 107. līdz 109. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 7 balsojuši pār, 18 balsojuši pret. Un viens ir atturējies. 110. par pret atturas noraidīts. 100. Pārbaudīsim 110. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is... Beidzam balsot. Now it's closed. Tagad beidzam balsot. Nine. 9 balsoši par, 14 pret, tātad tas ir noraidīts. 111 par, pret, atturas, noraidīts. 112. par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas pieņemts. Un tagad eh, pirmais grozījums. Par to nav jābalso. Es atvainojos par pret atturs pieņemts. Un ir atsevišķs balsojums par astoto apsvērumu par pret atturas pieņemts. Tagad ir trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas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 Tātad par. Sāksim ar par. Balsojam par. Pret. Atturas noraidīts. Tagad kompromiss numur viens par pret atturas pieņemts. Tātad mēs tagad varam pāriet pie tātad 14., 15. un 16. Tagad mēs balsām par 16. grozījumu par pret atturas pieņemts. 17. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 18. par pret atturas pieņemts. 19. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. Vai mēs varam pārbaudīt? Pārbaudīsim elektroniski. 21. grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 13 voted for. 13 balsojuši par, 14 pret, tātad tas ir noraidīts. 22 par, pret, atturas pieņemts. 23 par,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 pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Divdesmit septītais un divdesmit astotais atkrīt, un tāpēc tagad balsojam par divdesmit devīto grozījumu. Par pret atturas pieņemts pieņemts. Tas atkrīt? Nē, tas ir papildinājums, tātad lūdzu balsojiet. 29. grozījums. Par 29. Pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 36. atkrīt, un tagad 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. atkrīt, tāpēc varam pāriet pie 38 un 39. tie ir identiski. Balsosim par tiem kopā par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 41. Pre, pret atturas noraidīts un 42. Ā, pārbaudīsim 41. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 9 balsojuši par, 15 pret, 3 atturējušies. Tātad noraidīts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. Un 44. ir atsaukts. Līdz ar to mums ir galīgais balsojums, kas būs elektronisks. Sākam balsot! Beidzam balsot! 15 ir balsojuši par, 5 pret un sevi, 7 atturējušies. Apsveicu Tarabēlas kungu un arī ēnu referents un apsveicu arī mūsu komiteju. Paldies par jūsu labo sadarbību Un tagad pāriem pie devītā darba kārtības punkta izskatīšanas ziņojums par komisijas paziņojumu Vēža apkarošana Eiropas partnerībā. Mēs sagatavosim atzinumu NV komitejai par tieši komisijas paziņojumu vēža apkarošanai Eiropas partnerībai. Tātad, kā jau teicu, mums ir jāsagatavo atzinums, Un šodien mums ir jā, mums būs diskusijas par šo atzinumu. Un atbildīgā atzinuma sagatavotāja ir Tomsens kundze. Līdz ar to es dodu vārdu Tomsens kundzei. Lūdzu, Tomsens kundze, vārds jums. Tomsens kundze. Engaged, es jums dodu vārdu, ir labi, ja jūs izmantot mums laiku, jā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā tad komisijas ziņojums par vēzi Eiropā, un interesanti mūsu komitejai būtu uzzināt tas, ka uh, Vēzis apdraud gan sievietes, gan vīriešus, taču visbiežākie, visbiežāk sastopamie vēža tipi stipri atšķirās sievietēm un vīriešiem. Sievietes galvenokārt skar krūts, eh, da, dažādi dzimumu orgānu vēži un eh, vēža E, saslimšanas incidence pieaug. Tajā skaitā pieaug arī jaunu sieviešu saslimšanas gadījumi. Un katru gadu 275 tūkstoši sieviešu saslims ar krūts vēzi. Komisijas paziņojumā par Eiropas partnerību vēža apkarošanai Šis ziņojums ir ārkārtīgi interesants un tomēr ir vairāki aspekti tieši dzimuma līdztiesībā, kuri nav iekļauti šajā ziņojumā. Un viens no vissvarīgākajiem elementiem būtu tas, ka 100%, 100 sieviešu vajadzētu nodros, nodrošināt krūts un uh, dzemdas kakla vēža skrīningu. Šis ir ārkārtīgi ambiciozs un arī nepieciešams skrīnings, ja mēs tiešām vēlamies cīnīties pret vēzi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinātu arī pētniecību šajā jomā, pie tam tādu pētniecību, kas saistīta kopā pacienta dzimumu ar vēzi. Šobrīd eh, nav konkrēti eh, pētījumi tieši vēža jomā dažādiem dzimumiem. Paldies Tomsens kundzei, un tagad dod vārdu visiem, kur vēlētos izteikties. Katika Liortādas kundze pirmā. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag mevrouw Tom... Paldies, priekšsētājs kundze. Paldies Tomsons kundzei. Domāju, ka izstrādātais dokuments ir rūpīgi izstrādāts. Mēs zinām, ka ir apmēram 15 tūkstoši zīmi šādā tekstā paredzēts un iekļauties ir samērā sarežģīti. Būtībā piekrīt šim tekstam, bet pāris papildinājumus es gribētu izteikt. Iesniegšu arī atbilstošos grozījumus. Runa ir par profilaks eh, pasākumiem un saulēcīgu diagnostika īpaši tas skar sievietes, kas ir iebraukušas no dažādas uh, vēža formas skar biežāk ne Eiropas izcelsmes sievietes nekā Eiropas izcelsmes. Piemēram, no Dienvidu Amerikas, Ķīnas un Indijas sievietes skar viens noteikts vēža veids, un ja gribam efektīvi rīkoties, tad tas jāievēro. Runājot par profilaksi, vēlos norādīt arī uz īpašo vecāku sieviešu situāciju iedzīvotāju noveco. Vēzis eh, daudz biežāk skar vecākas sievietes tādā kontekstā, ja mēs runājam par profilaksi. Tad uh, vairāk kontrols būtu jāparedz un jāprasa lai tās būtu pieejamas vecākām sievietēm. Noteiktas iedzīvotāju grupas ar noteiktu reliģiju, piemēram, Maltas iedzīvotāju vidū profilaktiskie pasākumi ir vienkārši nevēlami un tiek kavēti, un mums vajadzētu, vajadzētu mēģināt rast risinājumu lai arī šīs uh, sievietes netiktu izslēgtas no piedalīšanās šādās uh, profilaktiskās programmās. Tad agrīna diagnozes noteikšana. Zinātniskie pētījumi rāda, ka noteiktām tehnikas, uh, tehnikas ir saistīts ar riskiem. Tātad, ja mēs prasam 100% izmeklēšanu, tad uh, nedrīkstam radīt papildu problēmas kā blaknes. Jā, rosina zinātniekus izmeklēt šos gadījumus. Tad ir jauna paudze vēža medikamentos, tie pat labi ir ārkārtīgi dārgi un tikai nedaudz tos var atļauties un uh, tie ir pieejami. Nabadzība skar smagāk sievietes, un sievietes daudz uh, grūtāk var izvairīties no nabadzības, bet tas nedrīkst būt šķērslis, lai saņemtu zāles. Paldies Liotardas kundzei, un tagad dodu vārdu Paliedielī kundzei, lūdzu. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze. Vēl viens papildu jautājums referentei. Vai jūs tātad šajā pazi komisijas paziņojumā redzat kaut ko, kas būtu paredzēts saistībā ar pētniecību, vai šeit ir eh, tikai runa par konstatācijām, tātad neatkarīgi no dzimuma. Ja šeit mēs Eiropā vēlētos atbalstīt pētniecību, Eiropas pētniecības centrs, vai tas tiek minēts komisijas paziņojumā? Eh, tak, do. Paldies! Un tagad Ovīrs kundze, lūdzu. Eh, tänan, proua esimees. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, Esmu pateicīga par to, ka komisijas paziņojums ir tik būtisks un, protams, ir svarīgi, ka Tomsēns kundze no mūsu komitejas ir sagatavojusi atzinumu. Šajā atzinumā īpaši tiek uzsvērts tas, kādi ir vēža izcelsmes iemesli. Mums ir jārunā arī par informācijas izplatīšanu, par eh, izglītojošām kampaņām, Taču arī komisijas paziņojumā parādās laika pa laikam šis vārds partnerība. Un runājot par partnerību, mums ir jāiesaista pilnīgi visas iesaistītās puses, pie tam jāiesaista aktīvai darbībai. Gan veselības aprūpas darbinieki, gan pacienti. Visajām iesaistītajām pusēm ir aktīvi jāpiedalās eh, apkarošanā. Un šodien, runājot par informācijas pieejamību, runājot par profilakses pieejamību un dažādu ārstēšanu, ir skaidri redzamas atšķirības starp dalību valstīm. Vajadzētu atcerēties to, ka visām sievietēm Eiropas Savienībā ir jābūt pieejamai profilaksei, informācijai un vēža ārstēšanai, un šos aspektus vajadzētu uzsvērt mūsu komitejas tekstā. Runājot par 2013. gadu un to, ka uh, ir būtu jābūt pieejamam 100% skrīningu iespējai, manuprāt, šis plānojums ir ļoti ambiciozs. Protams, būtu tikai vēlams, ja mēs varētu to izpildīt un tomēr būsim reāli. Mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos un mums būtu jāuzdod pašiem sev jautājums, vai tiešām dalība valsts varēs to izpildīt trijos gados mums būtu jāsasniedz 100% skrīnings. Īpaši ņemot vērā to, ka ja mēs tiešām uzstādam šo mērķi 2013. gads. Varbūt vajadzētu pajautāt mazliet savādāk. Varbūt varētu izveidot eh, desmit gada stratēģiju un eh, arī izvērtējošos ziņojums par to, kas tiek panākts, jo šis jautājums tiešām ir ļoti svarīgs. Paldies Ovīras kundzei! Un tagad dod vārdu Tomsens kundzei. Patiesībā runa iet par, tieši kā jau Ovīras kundze teica, uh, Es sākšu ar pēdējo runātāju un tad iešu atpakaļ. Tātad jautājums ir par profilaksu. Mums ir jāizvairās, lai sievietes mirtu no vēža, kā tas šodien notiek. Un patiesībā 275 tūkstoši sieviešu katru gadu saslimst ar krūš, krūts vēzi. Katru gadu! Mums kaut kas ir jādara un pie tam jādara milzīgos apmēros. Tas e, nav tikai jautājums Dānijā, un jautājums e, nav par zemju atšķirību. Jautājums ir saistīts ar to, ka atšķirības ir arī reģionos, starp reģioniem, jo sievietes neierodās uz skrīningu ja tas nav viņu māju tuvumā. Dānijā jau mēs esam piedāvājuši, piemēram, sievietēm lielajās pilsētās skrīningu, un sievietēm uz šo skrīningu būtu jāierodās ar autobusu pa brīvu, bet sievietes tur neieradās. Līdz ar to ir vesela virkni sieviešu, kurām par brīvu ir pieejams skrīnings un par brīvu transports, viņas uz to neierodās, tāpēc ir svarīgi, lai šis skrīnings tiktu reģionalizēts. Un tad sievietes tiešām varēs prioritizēt šos jautājumus. Es piekrītu tam, ka partnerībai ir jābūt, aptver, partnerībai ir jābūt iekļautām pilnīgi visām ieinteresētajām pusēm. Tātad pacientiem, veselības aprūpas darbiniekiem, visiem, kur strādā ar šo jautājumu. Bet jautājums runājot par partnerību un runājot par komisijas atbalstu dažādām aktivitātēm, mums varbūt tiešām vajadzētu parlamentā par to vairāk runāt, jo Eiropas Savienībā ir pieejama ļoti liela finansiālā līdzekļa dažādiem mērķiem, dažādiem um, darba tirgumu veltītiem mērķiem. Jo katrā ziņā tas maksā sabiedrībai, ja sieviete ir slima. Un, piemēram, ja mēs skatāmies uz šo saslimšanu krūts vēzi, kurš ir tik lielos apmēros, tas noteikti ietekmē arī darba tirgu un izmaksas tajā. Runājot par profilaksi un par imigrantu sieviešu krūts vēža situāciju. Ir svarīgi atcerēt, katrā ziņā ir dīvaini dzirdēt to, ka e, Indijas un Ķīnas sievietēm Un eh, tām sievietēm, kas nāk no Dienvidamerikas, ir tādi paši ģenētiskie priekšnosacījumi, kāda ir šīm visām sievietēm kopā. Jo nav jau tā, ka Dienvidamerikas sievietes ir ar tādu pašu ģenētisko materiālu kā Eiropas sievietes. Varbūt kāds man to varētu paskaidrot? Tak, fu, Toms. Paldies, Tomsens kundzei. Zaborskas kundze vēlējās izteikties lūdzu. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa os... Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka gribu uzstāties vēl pēc referentes, bet uh, divi īsi komentāri. Mums tiešām vajadzētu padomāt, varbūt sadarbībā ar Eiropas komisiju, kā mēs varētu izmantot Eiropas Savienības fondus ne tikai, lai atbalstītu pētniecību, bet arī uh, profilaks un ārstēšanu, jo mēs runājam par ekonomikas krīzi. Un, um, valstīm līdz ar to nav uh, pieejama papildus līdzekļi, nav pat pieejama pap pietiekama līdzekļi, lai uh, varētu tos ieguldīt šādās jomās, bet es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jānosaka skaidrs prioritātes, kur mēs vēlamies uh, savu naudu investēt, kur mēs vēlamies sniegt līdzekļus, un es domāju, ka vēža apkarošanai ir jābūt vienai no prioritātēm. Referents kundze Ko es gribētu teikt? Es gribētu atbalstīt uh, pirmajā punktā referenti, kur viņa runā par uh, dziļāku pētījumu uh, nepieciešamību par uh, vēža un dzimuma kopsakarībām. Un es domāju, ka ir arī jāme, jāizmeklē vēža avoti, iemesli, Ne tikai runājot par šīm bīstamajām vielām, tas ir pārāk vispārīgi, ir jāveic specifiskāk pētījumi. Un uh, Eiropas pilsoņi paši par to nerūpēsies, jo viņiem nešķiet, ka tas skar tieši viņus. Ja mēs eh, konkrēti nosauksim šos te iemeslus, tad eh, varbūt pilsoņi arī pievērsīs lielāku uzmanību profilaksēji ja viņi zinās, kas precīzi ietekmē vēža rašanās iespējamību, un tad varbūt viņi mainīs savu dzīvesveidu. Paldies! Jā! Paldies Zaborskas kundzei! Un tagad eh, dod vārdu Tomsens kundze, vēl pēdējais komentārs. Jā, Tomsens kundze, es pilnībā piekrītu Zaborskas kundzei par to, ka mums vajadzētu vairāk izmantot Eiropas Savienības fondus profilaksei. Un argumentācija būtu tāda, ka tas, cik maksā slima sieviete sabiedrībai, šī summa ir milzīga, daudz lielāka nekā tas, ko mēs patērētu profilaksei. Runājot par profilaksi. Mazliet interesanti ir eh, redzēt to, ka tas, ka sievietes dzemdē vēlāk un krūts vēža attīstība ir saistīta. Jo sieviete dzemdē agrākā vecumā, jo sieviete ir mazāks iespējas vēlāk dzīvē attīstīt krūts vēzi. Līdz ar to tas arī ir saistīts ar to, lai sievietes Eiropā bērns dzemdētu agrāk. Jā, mums Eiropā ir nepieciešams vairāk bērnu un būtu jāveicina sievietes dzemdēt agrīnākos vecumos. Eh, tak, fru Paldies Tomsenes kundzei! Un tagad izvērtēsim laika termiņus un grafikus. Kāda mums ir? Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. februāris, pulkstens 12. pusdienlaiks, 2. februārs 12. Balsojums mūsu komitejā ir 23. februārī, un NV komiteja balsos 16. martā. Un e, mēs uzskatām, ka balsojums plēnumā varētu notikt jau aprīļa plenārsēdē Strasbūrā. Tā tad visi lūdzu pierakstam šos laika termiņus, un tad redzēsim, vai mums, mēs, mums būs iespējams pie tiem pieturēties. Nākamais darba kārtības punkts, un tagad es pagriežos pret Estrēlas kundzi, jo mums ir pienācis laiks diskutēt desmito darba punktu. Mēs runāsim par Estrēlas kundzes grozījumu izskatīšanu. Grozījumi drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Šo ziņojumu mēs esam diskutējuši agrāk mūsu komitejā. Un kā jau kolēģi droši vien atcerās, Situācija šobrīd ir sekojoša. Mums šis atzinums tika atsūtīts atpakaļ no plēnuma 2009. gada jūlijā. Plenārsēdē tas tika nosūtīts un mums tas ir jāizskata vēlreiz. Estrēls kundze ir atbildīgā atzinuma sagatavotāja, un Estrēls kundze bija uzņēmusies arī strādāt pie šī atzinuma. Šobrīd esam nonākuši savā darbā tik tālu, ka ir iesūtīti grozījumi Un līdz ar to šobrīd mums ir jāizskata grozījumi. Grozījumi ir iztulkot pilnīgi visās oficiālajās ES valodās, un mums būtu jāveic, šodien mums ir jānotiek diskusija par grozījumiem. Vispirms dod vārdu Estrēlas kundzei, kas ir mūsu komitejas priekšsēdētāja vietniece. Estrēlas kundze, lūdzu vārds jums! Muito obrigada, Sra. Presidente. Este já não é. Priekšsādātājs kundze. Šis nav pirmais eh, gadījums, kad mēs debatējam par šo jautājumu šī parlamenta ietvaros. Mums jau bija iespēja pirmajai diskusijai par maniem priekšlikumiem. Un tagad mēs varēsim apspriest iesniegtos grozījumus. Tos ir iesnieguši deputāti no dažādām politiskajām grupām. Gribētu sākumā pateikties uh, saviem kolēģiem par ļoti konstruktīvo ieguldījumu. Apmēram 169, jā, precīzi 169 grozījumi ir iesniegti, tie ir ļoti dažādi, kas parāda, ka ir plaša interese par šo jautājumu kolēģi ir ieinteresēti šajā direktīvā. Ir daudz grozījumu, kas atkārtojas, kas ir ļoti līdzīgi, un um, tādējādi es droši vien varēšu tos apkopot, piedāvājot kompromisu grozījumus. To esmu plānojis darīt. Un um, Tas ir arī zināms izaicinājums kolēģiem. Mums būs jāsadarbojas, jāsadarbojas ar ēnu referentiem no politiskajām grupām, lai mēs varētu sasniegt pēc iespējas plašāku vienprātību. Šī direktīva ir ļoti būtiska direktīva. Mēs uh, esam ieinteresēti pēc iespējas drīzāk noslēgt šī likumdošanas akta skatīšanu. Uh, un es apzinos, ka te vēl ir zināmas šķēršļi mūsu ceļā, kas mums ir jāpārvar. Kā jau teicu, gribētu pēc iespējas plašāku vienprātību panākt komitejā, un es gribētu, lai mēs uz plenārsēdu varētu doties ar ļoti modernu priekšlikumu, kas atbilstu Eiropas sieviešu uh, un Eiropas ģimeņu vajadzībām, un kas ņemtu vērā arī uh, šo te ļoti būtisko prioritāti, proti bērnu intereses. Es uh, centīšos strādāt ļoti atvērti un elastīgi. Ir daži uh, grozījumi, ko pilnīgi nevarēšu pieņemt, jo īpaši tos, kuru mērķis ir svītrot 141. Uh, pāntu kā juridisko bāzi, jo tas būtu solis atpakaļ un tas nebūtu pieņemami uh, salīdzinot ar komisijas priekšlikumu kā tādu. Komisijas priekšlikums uh, to mūsu sieviešu tiesību komiteja izvērtēja kā um, diezgan ambiciozu Tātad mēs esam cīnījušās un mūsu galvenais mērķis ir veicināt līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm. Mēs vēlamies panākt labāku privātās un darba dzīves savietojamību. Mēs nedrīkstam atteikties no šīm idejām un mēs nedrīkstam pieņemt šo te uh, pānta uh, 141 svītrošanu kā juridisko bāzi. Uh, Tātad, kā sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai mums ir jāturpina cīnīties par līdztiesību visās tās izpausmēs. Mēs vēlamies cīnīties arī par labāku privātās un darba dzīves savietojamību. Ir vēl daži grozījumi, kas ir saistīti ar darba laiku ar netipiskiem, um, es nedomāju, ka šie grozījumi ir pieņemami. Mēs zinām, ka garas darba stundas un netipiski darba līgumi var būt uh, kaitīgi sieviešu veselībai, un šeit ir vairāki grozījumi. Uh, kur mērķis ir nodrošināt, ka ja jūs nevēlaties kā sieviete strādāt virsstundas vai naktsmaiņas, tad jums būtu jādod iespēja no tā izvairīties, bet zināmās profesijās mēs zinām, ka ir cilvēki, kam jāstrādā būs, piemēram, svētdienās. Mēs nevēlamies veicināt vēl plašāku diskrimināciju pret sievietēm. Bet uh, Mēs nevēlamies uh, radīt tātad papildus diskrimināciju. Strādāt svētdienā vai brīvdienā nav tas pats, kas strādāt naktsmaiņā vai o, piespiedu kārtā strādāt virsstundas. Turklāt mēs visi saprotam, ka tā joma, kur visgrūtāk ir panākt vienprātību ir eh, visas šīs lietas, kas ir saistītas ar paternitātes atvaļinājumu. Ceru, ka tulki man palīdzēs, jo eh, viena lieta ir maternitātes atvaļinājums, un tad ir vēl eh, vecāku, ja bērnu kopšanas atvaļinājums vecākiem, un mums ir jānošķir šīs te divas lietas. Uh, Vecāka atvaļinājums attiec gan uz mm, sievietēm, gan uz vīriešiem, bet paternitātes atvaļinājums ir tikai tēviem. Mm, tāpat kā maternitātes atvaļinājums attiec tikai uz eh, sievietēm, jeb mātēm. Tātad eh, pēc šī skaidrojuma mēs, protams, nedrīkstam savos grozījumos jaukt vecāku atvaļinājumu ar paternitātes atvaļinājumu. Jo vecāku atvaļinājums, ja bērnu kopšanas atvaļinājums vecākiem jau pastāv, par to ir vienojušies sociālajie partneri, tāpēc šeit nav jēgas aicināt ieviest uh, šādu lietu. Bet mums jāpievērš uzmanība arī tam, ka vecāku atvaļinājums, par ko jau ir notikusi vienošanās ar sociālajiem partneriem, uh, un kas ir eh, iekļauts eh, atsežģīgā direktīvā, citā direktīvā. Eh, vēl viens fakts par to ir tas, ka tas ir neapmaksāts atvēlinājums. Tātad runājot par tā izmantošanu, bērnu kopšanas atvaļinājums vecākiem varbūt ir, zināmā mērā, mazāk vērtīgs, jo mēs taču nevēlamies, lai ģimenēm būtu jāatsakās no ienākumiem, ja tās izlemj, ka viņiem būs vēl kāds bērns. Ehm, Patiesībā tieši otrādi ģimenēm vajadzētu lielākus ienākumus, jo viņu izdevumi pieaugs līdz ar vairāk bērniem. Bet, nu, atstāsim tagad eh, bērnu kopšanas atvaļinājumu bērniem, bet ir dalība valstis, kurās eh, nacionālā likumdošana vienotā veidā skata visus šos dažādos bērnu kopšanas atvaļinājumus vecākiem, mātēm, tēviem, eh, visas šīs kategorijas, bet es domāju, ka nākotnē Eiropas līmenī tas arī būtu pareizais veids, kā šos jautājumus risināt. Uh, Tātad apkopot visus šos dažādos eh, atvaļinājumu veidus, eh, paternitātes, maternitātes un vecāku atvaļinājumu. Tāds tas ir Zviedrijā, Spānijā, Portugālē un citās dalību valstīs, kur tas viss tiek skatīts vienā likumā. Gribu vērst jūs uzmanību arī uz to, ka paternitātes atvaļinājums jau pastāv lielākajā daļā dalību valstu. Uh, Šobrīd nacionālajā likumdošanā vairākumā dalību valsts tāda lieta pastāv, tāpēc ir grūti saprast, kāpēc mēs e, šķiet nesam gatavi pielāgot Eiropas likumdošanu pastāvošajai nacionālajai likumdošanai un galvenokārt pielāgot mūsu likumdošanu realitātei, jo dalībvalsts taču mums aicina visas šīs lietas apvienot. Mums vajadzētu būt maternitātes plus paternitātes atvaļinājumam. Tās ir medaļas divas puses. Ir tiesības gan uz vienu, gan uz otru, ir tiesības uh, pieskatīt bērnus un rūpēties par bērniem abiem vecākiem, un tādām tiesībām ir jāpastāv. Uh, Tātad no šī skatu punkta un no šī te modernā sievietes un vīrieša tēla, modernās izpratnes par sieviešu un vīriešu uh, pienākumiem ģimenē, eh, tad uh, tas viss būtu jāiekļauj uh, likumdošanā. Tātad noslēgumā gribētu teikt tikai to, ka es ceru, ka mums izdosies panākt labu vienošanos ka mēs visi darīsim kaut ko lietas labā, dosim savu ieguldījumu, lai šī direktīva tiktu uzlabota, lai tā tiktu aktualizēta. Kā jau teicu, mēs vēlamies modernu direktīvu, uz nākotni vērstu direktīvu. Mēs nevaram pieņemt likums tikai ņemot vērā šodienas situāciju. Mums, eh, pieņemot likums, ir jāņem vērā arī nākotne. Uh, Un uh, skatoties uz uh, tagadējo direktīvu, tā jau ir bijusi spēkā 17 gadus. Tātad šī te direktīvas pārskatīšana un pārskatītā direktīva noteikti arī būs spēkā 10 vai 20 gadus. Tātad mums tiešām ir jādomā par nākotni, iesniedzot grozījumus. Vēlreiz paldies par visu ieguldījumu un esmu pārliecināta, ka visi kopā mēs varēsim panākt labu uh, vienošanos, kas būs šīs komitejas cienīgs un Eiropas parlamenta cienīgs, un kaut ko panāsim Eiropas sieviešu labā. Paldies, Estrelas kundzei, Tomsens kundze. Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundzei! Bija ļoti interesanti dzirdēt jūs teikto, un ir ļoti interesanti, ka mūsu komitejā bieži vien piedalās komisijas pārstāvi, kuri runā par to, ka ir vienlīdzības starp sieviešu un vīriešu algām. Taču statistika, kāda mums ir zinām, ir tāda, ka sievietes un vīrieši patiesībā pelna to pelna vienādas algas līdz brīdim, kad piedzimst bērni. Jo tad parādās situācija, kurā sievietes ar maziem bērniem pelna mazāk, kamēr mazākā viduvējais, kamēr vīrieši ar maziem bērniem pelna vairāk nekā vidējais. Un tas ir tāpēc, ka sievietes uzņemās pilnu atbildību par bērniem, par mājas pavārdu kopšanu, kamēr vīrieši strādā ar vien vairāk. Un ja mēs jau kad nodibināsim līdztiesību un vienlīdzību darba tirgu, tad mums galvenokārt ir jānodrošina līdztiesība mājās. Divi gadi nav ilgs laiks, un tas eh, it kā neko nedod lielos vilcienos, un tomēr tas ir sākums. Tas ir sava veida signāls tam, ko mēs vēlamies redzēt un panākt Eiropā. Un šādā aspektā es uzskatu, ka ir ļoti interesanti dzirdēt un redzēt to, ka mums komitejā piedalās komisijas pārstāvi un piedalās bijušais EDG, tātad ģenerāldirektorāta Employment and Social Affairs, ģenerāldirektors. Līdz ar to tā ir Madame Udile Viņa piedalījās mūsu sēdē, un ko viņa teica? Ka normālos apstākļos ir tā politikas veidošanā. Ir kāda situācija, kura vairs neapmierina e, cilvēkus, un tad tiek pieņems likums. Bet tas, kas ir noticis Eiropas līdztiesības jomā, ir tas, ka Eiropa vienmēr ir bijusi solīt priekšā, solīt priekšā dalību valstu darītajam. Līdz ar to ir bijis sava veida profilaktiskais darbs. Uh, Eiropas Savienība šeit ir bijusi soli priekšā dalību valstīs, un šobrīd situācija ir savādāka. Vairāk kā 17 dalību valstīs ir pieņemts likums, ka divi gadi ir paredzēti paternitātes atvaļinājumam. Līdz ar to Eiropas Savienības līmenī mēs vairs neesam solīti priekšā. Mēs esam atpalikuši, un man Dānijā būs grūti, es atvainojos, pārdot tādu direktīvu, kas ir sliktāka nekā tā, kas mums ir Dānijā. Kā es to varēšu pasniegt? Līdz ar to es pilnībā atbalstu referenci, ka e, divi gadi vecāku atvaļinājuma ir jāiekļauj šajā likumdošanā. Paldies! Paldies Tomsens kundzei, Lukas kundze. Much, paldies priekšsādātāju un paldies Estrēlas kundzei par ļoti labo ziņojumu un par lielisko sadarbību. Es lielā mērā piekrītu tam, ko viņa teica, un piekrītu arī Tomsens kundzei. Zaļie ir iesnieguši tikai divus grozījumus. Pirmais ir par eh, to, ka vajadzētu pagarināt bērnu kopšanas atvaļinājumu uz 24 nedēļām mātei. Un mēs zinām, ka daudzās dalībvalstīs jau ir 18 nedēļas, un uh, Estrēlas kundzes uh, virziens ir izvēlēts pareizais. Bet mēs gribētu ieteikt, lai to palielinātu līdz 24 nedēļām. Tas mums ir ļoti svarīgi. Otra lieta, ko gribēju vienkārši uztvērt, ir tas, cik svarīgi ir nodrošināt, lai šis ziņojums ietvert arī paternitātes atvaļinājumu. Tas ir bijis strīdīgs jautājums, bet tagad ir skaidrs vairākums komitejā par to. Daudz, kas tiek runāts par to Eiropas Savienībā, par privātās un darbdzības savietojamību, un rēt, ka kaut kas tiek darīts, lai to tiešām panāktu. Uh, nodrošināt uh, šo te iespēju divu nedēļu bērnu kopšanas atvaļinājumam tēvam. Es domāju, ka tas ir pareizais solis uh, Eiropas Savienībā, kā tuvoties šim mērķim. Izšķiroši svarīgi ir arī tas, uh, lai paternitātes atvaļinājums būtu obligāts, un ja tas būs uh, izvēles variants, tad daudz ģimenes to vienkārši neizvēlēties. Tam ir jābūt obligātam, apmaksātam, un tas ir vienīgais veids, kā to darīt. Un Estrēlas kundze tam piekrīt. Ceru, ka panāksim vienošanos par šo ziņojumu. Daudzus mēnešus par to jau runājam, bet eh, zaļie tiešām ļoti atbalsta šo ziņojumu. Tak, Paldies, un tagad dodu vārdu klāsas kundzei, lūdzu. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Estrēlas kundze, tie daudzie grozījumi, kādi ir iesniegti, norāda uz to, ka mēs uh, griežamies uh, pariņķi, un es neredzu to lielo vienošanos, uh, kuru gribēja redzēt Lukas kundze. Tas norāda uz to, ka mēs aizvien vēl uh, jaucam lietas un arī Spānijas prezidentūras uh, uzstāšanās reizē es tā īsti uh, nesapratu, ko padomu vēlas šajā lietā. Jā, mēs zinām, ka ir mērķis uzlabot uh, maternitātes aizsardzību, bet, nu, izšķirīgs arī ir ceļš, kā mēs to sasniegsim. Estrēlas kundze, es nesaprotu to, kā jūs sakat. Uh, tēva, aizsardī, tēva atvaļinājums un vecāka atvaļinājums, ka tas ir kaut kas at, atšķirīgs. Bet tēvs ir, nu, teikt, ģimenes otra puse, visādi citādi mums taču nebūtu šī ģimenes atvaļinājuma. Tātad ģimene sastāv no tēva un mātes. To, ka mātei nepieciešama veselības aizsardzība pirms un pēc dzemdībām, tam mēs visi piekrītam bez ierobežojumiem. Un tagad vajadzētu diskutēt par to, kā mēs tēvu varam iesaistīt. Tātad brīdī, kad uh, māte atpūšas un tajā pašā laikā ir gan fiziski, gan emocionāli bērna uh, rīcībā, tad tēvs varētu, teiksim, kādā vēlākā brīdī iesaistīties. Un uh, tēvs taču ir daļa no vecāku, kā lai saka, daļas. Nu, mums taču tas tā ir jāredz un jāatzīst. Uzklausiet uh, Tomsons uh, kundze teikt to, kas uzsver to, ka mēs nedrīkstam būt vājāk prasībās nekā viņas dzimtenē, tad manā dzimtenē Vācijā tas tāpat ir. Mums arī tāpat ir daudz izteiktāka aizsardzība, bet mēs vienkārši atšķirīgi to esam atrisinājuši un tādēļ aicināšu mūs visus šos risinājumus tādā šķērs savienojumā redzēt salīdzinot ar to, kas ir nacionālajās valstīs, ja var runāt par Vācijas piemēru. Mums ir 14 nedēļas mācas aizsardzība, vecāku uh, iespējas ir gada uh, garumā, un divi mēneši ir tie, ko uh, tēvs var ņemt. Uh, viņi tiek apmaksāti. Ja tēvs neizmanto šo iespēju, tad. Uh, Tie nevar tikt izmantot, ja abi pieņem lēmumu iet darbā. Tie vienkārši netiek atrēģināti. Tas ir kaut kas labs un interesants Vācijā, un tēva labprāt un mm, paplašināt un pastiprināt šo iespēju izmanto. Kādēļ viss tagad jāsamet vienā katlā, lai kaut ko pilnīgi atšķirīgu veidot nekā dalībvalstīs? Tādēļ ļoti sirsnīgi lūdzu Estrēlas kundzi simt, uh, 23. grozījumu to iesniedz Nīblers kundze, Tomas Mans un arī es. Tas ir orientēts uz to, lai mēs šeit tādā īpašā gaismā skatītu to, ko atsevišķās dalību valstis ir panākušas māca aizsardzībā un ģimenes uh, iesaistē, kā arī iesaistot uh, tēvus īpaši, lai mēs to arī līdzvērtētu un redzētu iespēju nacionālos sasniegums, to, kas ir sasniegts, saglabātu tādā izpratnē, ka tas nāktu par labu ģimenēm. Vēlreiz uzslēgšu. Mātes aizsardzība manā skatījumā ir ļoti, ļoti nozīmīga un uh, attiecināt uz personām. Tas ir laiks pirms un pēc dzemdībām. Un to var noteikt īsu ja mēs domājam pēc tam par laiku, kas ir paredzēts abiem vecākiem, un šo laiku vecākiem sadalīt laikā mātei un tēvam. Tad mēs būsim panākuši ko labu ģimenei. E, tak. Paldies! Un tagad Romēvas kungs lūdzu. Eh, Paldies! Esmu nedaudz pārsteigts par pēdējo uzrunu Jo, ja tas viss ir tik skaidrs, kādēļ tad tik ilgi esam diskutējuši? Atgādināšu, ka jau pēdējā sasaukuma laikā diskutējām. Un mums gandrīz izdevās. Bet pēdējā brīdī liberāļi bloķēja un arī tautas partija bloķēja dokumentu. Tā tad atgādināšu šo uh, pamatu. Tikai tādēļ uh, tagad diskutējam par to. Un otrs punkts - problēma kā tāda. Strēlis kundze ļoti labi skaidroja par to, ja mēs runājam par to, kādas ir tiesības uh, sievietēm, kas tikko ir uh, dzemdējušas, tad ir divi aspekti. Tātad sievietes tiesības un to kolēģi ļoti uh, skaidri pauda. Tas ir fakts, ka sievietei jāatpūšas tīri tādā fiziskā izpratnē. Uh, Un tas, ko Lukas teica, 24 nedēļas, un tas ir tas, ko Pasaules veselības organizācija arī nosaka. Proti minimālo laiku, lai uh, fiziski atpūstos. Un sieviete ir tā, kas uh, pēc uh, dzemdībām atgūst uh, spēkus. Un no otras puses šis vecāku uh, bērnu kopšanas atvaļinājums. Ja sieviete at, ļoti veseļojas, jau atpūšas pēc dzemdībām, tad ir nepieciešams kāds, kas viņai palīdz. Nu, parasti tas ir tēvs, dažos gadījumos atsevišķos nē, bet abu tiesības ir savienojams, un tādēļ, nu, kā minimumu vajadzētu ne tikai absolūti nepieciešamo pieņemt, bet arī saistības paredzēt. Un ja šī diskusija notiek, un arī tas, kas pēdējais tika teikts un ka mēs esam vienojuši, bet kādēļ tad ir tik ļoti sarežģīti vienoties padomē? Tā tad kā koncepts vienošanās ir panākta, bet vēlreiz uzsverš, ka ir dažas atšķirības. Piemēram, 43. grozījums šeit ļoti skaidri tiek prasīts, lai mm, vismaz tiktu paredzētas divas nedēļas Un neskaidrības varbūt ir saistītas ar to, ka tas nav obligāts. Un varbūt, ka to vajadzētu noteikt kā obligātu, lai tā būtu ne tikai iespēja, bet arī nepieciešamība pat saistības. Jā, nu varbūt vajadzētu atstāt to arī vēl valstu ziņā, bet nu vienalga šīs divas nedēļas vajadzētu noteikti daži iet vēl tālāk. Daži domā, ka tas nav pietiekami, un tādēļ mums vajadzētu vismaz tās divas nedēļas obligāti noteikt. Nu, ja mēs vienojamies, tad mums vajadzētu mēģināt būt godīgiem, vajadzētu pateikt, ka tas ir saistīts ar uh, saistībām šī tēva bērnu kopšanas atvaļinājums. Tam vajadzētu būt kā papildinājumam tām tiesībām, kādas ir mātēm Un vēl divas domas. Šim atvaļinājumam jāsākas pirms cemtībām. Būtu ļoti bīstami e, īsināt tiesības jau pirms e, dzemdībām. Sieviete, kas ir e, stāvoklī, bieži var strādāt Šīs tiesības samazināt, manā skatījumā, ir bīstam, un kā politiskā grupa mēs būsim absolūti pret. Un pēdējais, ko esmu pārdomājis, tas ir drīzāk tāds tulkojuma jautājums. Dažos dokumentos angļu valodā, piemēram, grozījumā numur divi, ir uh, rakstīts uh, darba un privātās dzīves apvienošana. Un savukārt spāņu tulkojumā to vajadzētu labāk iztulkot, jo tur ir rakstīts um, savienota ģimenes un darba dzīvi. Bet tas tā nav, tā ir uh, personīgās un darba dzīves apvienošana. Alguna, alguna Insisto, jo... Ir ļoti svarīgi, lai tulkojums būtu korekts, jo visādi citādi var būt uh, atšķirības angļu tulkojums ir tas būtiskākais, un to pārējo mums vajadzētu uh, piemērot. Paldies! Un tagad Lūlingas kundze lūdzu. Euh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu precizēt. Un tā nav tautas partija, kas bloķēja, jo tā prasīja tekstu. Bet uzklausiet, es jums skaidroju. Uh, to tekstu, kas uh, tika pieņemts uh, uz sieviešu lietu komisiju, jo tas teksts, kas tika uh, komitejā pieņemts, bija absolūti nederīgs likumdošanas jeb normatīvam tekstam, tas nebūtu bijis pielietojams. Mēs izglābām parlamentu, kas būtu sev padarījis smieklīgi, ja būtu akceptējis šo tekstu. Tagad mēs konstatējam, uh, zinat, ka ir eh, franču franc valodā tāds proverts ka nav uh, sliktāka kurlā, kas negrib uzklausīt citus. Un referents kundze ir daļa no tiem. Viņa, protams, uh, neatkārto to, bet viņa vēl ir pasliktinājusi. Tas ir vēl sliktāks nekā uh, bijis, uh, absolūti neakceptējams. Ja akceptētu šādu uh, tekstu, kas absolūti nav derīgs likumdošanas tekstam, jo nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam likumdošanas procedūrā. Tas nav pašiniciatīvas ziņojums, kuru var rakstīt sazin ko un visu uh, tā kā vēlmju sarakstu formulēt un uh, tādu tā kā iepirkumu sarakstu sastādīt un iekļaut visu, ko jūs varat iedomāties. Tie, kas strādā, viņiem uh, ir uh, jāizmanto uh, šādi likumdošanas teksti. Tekstam jābūt skaidram, precīzam un tā mērķim ir jābūt uh, mācas tiesība aizstāvēšanai. Tas ir mērķis šim priekšlikumam un arī komisijas priekšlikumam. Nedrīkstam aizmirst to, ka mēs uh, esam situācijā, kad ir divi dažādi likumdošanas takti. Pirmais skar uh, mātes aizsardzība, otrs vecāku bērnu kopšanas atvaļinājums. Un mēs gribam pieņemt teksti, kas juridiski būtu pielietojams uh, un būtu uh, saskaņots ar sociālajiem partneriem par bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un tagad jūs atsākat atkal visu šo šķirošanu, tāpat kā jūs uh, šķirojat. Uh, un atšķirat uh, mācītiesību uh, aizstāvību. Un šādā uh, veidā ne tikai sievietes, bet arī vīrieši nevar uh, būt nodarbināti, ja jūs paraudzīsieties uz dažiem grozījumiem. Es daudz laika veltīju atvaļinājumu laikā starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Šim jautājumam gribēju saprast, kas šeit ir rakstīts. Pie, piemēram, tēvi vairs nevarētu strādāt uh, nakts stundās, ja viņa, uh, eh, viņa ģimenēs ir bērns jaunāks par vienu gadu. Vai jūs saprotat, ko tas no, eh, nozīmē uh, vīriešu nodarbināšanas jomā? Nu, ilgs ceļš vēl ejams, kamēr vīrieši varētu radīt bērns, bet, nu, praktiski viņi būtu tad tikpat aizsargājami kā uh, Uh, grūtnieces un pazemē strādājošie un pārējie, bet vai jūs apzināties, uh, kādas ir sekas šim priekšlikumam? Protams, ka uh, tas ir bijis uh, labi domāts, visi jau var iedomāties, var iedomāties, ka vīrieši un sievietes uh, nevar veikt noteikts darbus, nu visi jau var ierakstīt. Uh, bet nezinu, vai visi būtu tik laimīgi, jo šeit ir miljoniem cilvēku, kas gribētu strādāt, bet kas nevar strādāt, jo nav darba. Tā tad nepadariet uh, ne vīriešus, ne sievietes nenodarbināms ar tiem priekšlikumiem, kādi uh, noteikti ir ar labu domu formulēti, bet ir nepārdomāti. Ja jūs gribat uh, vienot juridisko uh, tekstu, lai aizsargātu uh, mātes, uh, lai apvienotu tēva bērnu kopšanas atvaļinājumu un uh, ģimenes bērnu kopšanas ap, uh, atvaļinājumu. Nu tad prasiet to, izsakiet priekšlikumu komisijai un prasiet no komisijas, kas piedāvās tekstu, jo mēs ar šiem grozījumiem, kādi ir šeit, mēs neesam spējīgi radīt, uh, sastādīt tekstu, kas uh, pat ja būtu pieņemts uh, plenārsēdē, jo tad tas būs politiski nekorekti būt pret visiem šiem priekšlikumiem. Un tad tas ir nu, vienkārši liekulīgi, neadekvāti tekstam, kas ir likumdošanas teksts. Bet tekstam likumdošanas jomā ir jābūt pielietojumam uzņēmumos un arī attiecībā uz uh, strādājošiem. Tātad prasiet jaunu tekstu, prasiet no komisijas, lai tā izsaka priekšlikumu kas ir normatīvais akts, kas aptver mātes aizsardzību, vecāku bērnu kopšanas aizsardzību un tēva bērnu kopšanas atvaļinājumu. Komisija vairākas reizes ir teikusi, un arī padomi, ka viņi grib, lai būtu uh, normatīvie akti, kas būtu atšķirīgi attiecībā uz atšķirīgiem aizsardzības mērķiem un grupām. Un tad runāsim par mātes aizsardzību partneri diskutē jaunu iniciatīvu, jo viņi šo iniciatīvu vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumam ir uh, kā iniciatīvu izskatījuši, un viņi diskutē par šo iniciatīvu. Tā varētu kļūt par juridiski saistošu, par direktīvu, par ģimenes bērnu kopšanas atvaļinājumu. Ja jūs vēlaties šos normatīvos aktus pieņemt ātri, tad mums jākoncentrē uzmanība uz mātes aizsardzību, maternitātes aizsardzību, ja jūs patiesi vēlaties aizsargāt māti un bērnu. Bet ja jūs gribat visu sajaukt, jūs pat nevarat iedomāties, uh, pat sapņot, kas tas būtu. Pat ja balsojums pirmajā lasījumā ietverot visus šos priekšlikumus, kuriem galīgi nav nekādas saistības ar bērnu un mātes aizsardzību. Jūs redzēsiet, ka otrajā lasījumā mēs neveiksmīgi strādāsim un jūs būsiet novēlojuši brīdi, kad aizsargāta maternitātes aizsardzība. Divas stundas būtu ilgas, ilgus man uzstāšanās, ja es būtu komentējusi visus tos uh, Mm, eh, grozījumus un visus eh, šos eh, tekstus. Es atvainojos, Lulīngas kundze, mums vairāk nav daudz laika. Varbūt jūs varētu apkopot, ko jūs vēlaties teikt. Prezident. Priekšsēdētājs kundze, jums nepatīk, uzklausiet to, kas jums uh, neatbilst. Mēs esam šeit demokrātiskā sistēmā, mums ir tiesības teikt, ko domājam, un mēs gribam virzīt lietas uz priekšu. Un tādēļ, ka mēs gribam virzīt lietas uz priekšu, mums ir drosme pateikt, ka šis, kas ir iesniegts, ir. Uh, Nav par labu ne sievietēm, ne vīriešiem. Jūs dariet, ko jūs gribat, Es gribu teikt, ka būs vēl viens lasījums. Paldies, Lulings kundzei, un es tikai varu jums garantēt to, ka mēs visi esam uzklausījuši visu kolēģi teikto, bet es tikai vēlējos pateikt, ka mums ir palikuši knap 20 minūtes līdz šā sēdes beigām. Mums ir ļoti garš saraksts, kas vēl ir jāizdara, īpaši šajā punktā. Nākamā Kornelisens kundze un pēc tam Zaborskas kundze. Vispirms Kornelisens kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es eh, piekrītu Lulings kundzei, ka dažkārt šis eh, parlaments nodarbojas ar lietām, ar kurām tam nevajadzētu nodarboties, bet šoreiz šajā ziņojumā tam ir pavisam cits iemesls, un mēs zinām, kāds tas ir. Es eh, piekrītu Estrēlas kundzes pieņemtajam viedoklim un vēlētos mazliet ieskicēt savādāku ainu. Tuvākajos desmit gados Eiropa novecos ar vien vairāk, un mums ir nepieciešami tādi vecāki vīrieši un sievietes, kur ilgāk paliek darba tirgu. Mums ir jānodrošina, lai cilvēkiem būtu bērni, un mēs vēlamies redzēt, lai sievietes vairāk ieņemtu lēmēju posteņus. Ja mēs vēlamies sasniegt visus šos mērķus, tad uh, Mums ir jānodrošina tas, lai ik viens varētu strādāt, ne tikai. Mums ir jānodrošina arī pietiekami atraktīvi apstākļi, lai sievietes strādātu un vīrieši uzņemtos atbildību par bērnu un ģimeni ir svarīgi, lai sievietēm būtu pietiekami ilgs atvaļinājums pēc tam, kad tās ir dzemdējušas, bet šis atvaļinājums nevar būt pārāk garš. Es uzskatu, ka 20 nedēļas, kuras Eštrēls kundze piedāvāja, ir minimālais vecums. Es kā darba ņēmēja, pirms es tiku ievēlēta Eiropas parlamentā, mana pieredze bija tāda, ka sievietes dodoties maternitātes atvaļinājumā, šis maternitātes atvaļinājums ir par īsu un pēc tam viņas ir spiests izmantot savu ikgada atvaļinājumu, un pēc tam brīdī, kad viņām tiešām pienāk vasara, viņām ir jāņem slimības atvaļinājums. Tas viss darba devējam maksā ārkārtīgi daudz, daudz vairāk nekā tas būtu tajā gadījumā, ja maternitātes atvainājums būtu garāks. Un, protams, ir vieglāk aizvietot kādu uz garāku laiku maternitātes atvaļinājumu laikā, jo cilvēkam tas prasa laiku, kamēr viņš iepazīstās ar sievieti, kur ir maternitātes atvaļinājumā darba un līdzīgi. Līdz ar to es pat uzskatu, ka arī darba devēja interesēs būtu pagarināt maternitātes atvaļinājumu. Protams, ir svarīgi arī nodrošināt vīriešiem pilnībā atmaksāt paternitātes atvaļinājumu, bet to būs grūti nodrošināt, jo ir daudz ģimenes, kurām vīrietis ir galvenais pelnītājs. Uh, Mana vācu kolēģi jau teica, ka vīrietis var izmantot savu paternitātes atvaļinājumu vēlākos bērnu dzīvības gados. Nē, bet patiesībā tieši pirmie dzīvības nedēļas un mēneši ir būtiskākie, kad vīrietis iemācās, kā mazgāt bērniņu, kā novainīt pampers un citus aspektus. Pretējā gadījumā atkal mēs nonākam tradicionālajā ornamentā, ka sieviete uzņemās atbildību par bērnu un māju, un vīrietis pat gribēdams nezinās, kā to darīt. Es saņemu ļoti daudz vēstuļu no jauniem vīriešiem, jauniem tētiem, kuri vēlas eh, iestāties par šo vecāku atvaļinājumu, par paternitātes atvaļinājumu, jo viņi uzskata, ka tā ir diskriminācija, ka viņiem nav iespēja būt kopā ar savu jaundzimušo mazulu pirmajās nedēļās. EPP, Kristīgie demokrāti, uzskata, ka paternitātes atvaļinājumu nevajadzētu iekļaut šajā direktīvā. Es piekrītu Estrēlas kundzei, ka visi atvaļinājumi ir jāapskat šajā direktīvā, jo tās ir medaļas dažādas puses. Un tomēr es uzskatu, ka paternitātes atvaļinājumam vajadzētu būt vairāk brīvprātīgam, fakultatīgam. Jo Lulings kundze jau teica, ko šī direktīva solīs paternitātes atvaļinājumam. Un tomēr Redings kundze un visi pārējie, viņi to neizdarīs. Jā, mēs visi tur bijām, mēs dzirdējām, kas notika. Mums, diemžēl, nav iniciatīvas tiesības nākt klajā ar likumdošanas aktu priekšlikumu. Līdz ar to mans ieteikums būtu sekojošs. Ik viens, kurš vēlētos pagarināt paternitātes atvaļinājumu, balsotu par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, turpina priekšstādātais kundze Zaborskas kundze. Un es vēlētos pateikties, ka vēl ir seši runāt gribētāji. Zaborskas kundze lūdzu. Pekņi, pani predsedničkā, nechcem sa opakovāt, čo hovorili už moji kolēģi. Paldies, priekšsādātāji. Negribu atkārtot, ko teica kolēģi, bet tikai dažas piezīmes. Es domāju, ka jau no paša sākuma, kad mēs sākām diskutēt par šo direktīvu, tas, ka mēs eh, vispār eh, sākām runāt par šo te paternitātes jautājumu, mēs atvērām Pandoras lādi, un tagad mēs vienkārši nespējam noslēgt šīs debatas. Diemžēl ir jāatzīst, ka šodienas diskusija ne ne ar ko daudz neatšķirās no tām diskusijām, kas mums bija pagājušā gada pavasarī. Galvenajam principam taču no mūsu puses vajadzētu būt šo te jautājumu pievienot direktīvas nosaukumam. Tas nozīmē neatsākt, ja, neatvērt jaunus tematus. Mums ir jāpievēršas sievietēm, kurām ir jādzīvē ar šo neapmierinošo direktīvu. Mums ir jāpalīdz šīm sievietēm, lai viņas varētu mainīt savu situāciju. Es domāju, ka ne komisijai, ne padomēji, ne prezidentūrai, vai nu Spānijas vai Zviedrijas prezidentūrai nav skaidra viedokļa par to, kam tad īsti jābūt šajā direktīvā. Esam dzirdējuši Spānijas ministrs teikto, to mēs uzklausījām šodien. Bet tas neizskaidroja man lietas, vismaz no tā, ko viņi teica, es neko vairāk uh, līdz ar to nesapratu. Uh, Mēs eh, arī ņēmām vērā Tarabēlas kunga ziņojumu, Barcelonas kritēriju, tūkstošgads attīstības mērķi, tas viss tika minēts un um, atsauc uz šīm jomām šeit ir, bet man šķiet, ka šī direktīva būs neiespējami ieviešama dalību valstīs. Līdz ar to mēs saskaramies ar, ar risku, ka mēs eh, joprojām turpināsim dzīvo tādā situācijā, kur algas joprojām nav vienlīdzīgas sievietēm un vīriešiem. Vīrieši, protams, var iemācīties, kā rūpēties par mazuli pat, ja viņi nav mājās pirmajās divās nedēļās pēc dzemdībām. Vienalga, vai viņiem ir vai nav šis te bērnu kopšanas atvaļinājums tajā brīdī. Ovīras kundze, pēc tam figurēja kundze, Ovīras kundze, paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms es uh, vēlētos izlabot vienu kļūdu. Liberāļi nekādā gadījumā un nekad nav bloķējuši šo priekšlikumu, un tomēr pēdējā brīdī, kad mēs balsojām par to, nāca klajā vairāk pretrunīgi nosacījumi, un tāpēc galīgais balsojums bija ar tādiem gala rezultātiem, kādiem tas bija. Mēs, protams, atbalstam šāda veida direktīvas pieņemšanu. Mēs atbalstam arī to, lai maternitātes atvaļinājums tiktu pagarināts līdz minimums 20 nedēļām, tieši tā kā to Estrēlas kundze ierosināja. Un, protams, mēs vēlētos šajā direktīvā redzēt arī bērnu kopšanas atvaļinājumu tēvam. Vismaz no sieviešu tiesību komitejas viedokļa, es uzskatu, ka mēs politiski vēl neesam vienojušies par galīgo variantu, un tomēr bērnu kopšanas atvaļinājums tēvam un mātei ir medaļas vienas puses. Kāpēc mums gaidīt vairākus gadus uz direktīvas pieņemšanu vai stāšanos spēkā? Varbūt, ka mums vajadzētu vienkārši runāt par to, ka tēviem ir tiesības uz bērnu kopšanas atvaļinājumu. Bet no tiesiskā viedokļa runājot, es vēlētos pateikt, ka e, bērnu kopšanas atvaļinājums tēvam nav vecāku atvaļinājums, jo vecāku Māku atvaļinājumu bērnu kopšanas gadījumā var izmantot gan tēvs, gan māte vai vai. Bet patern, tātad paternitātes atvaļinājums ir tikai tēvam. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par brīvu laika periodu, un tēvs var nolemt, vai to izmantot vai nē, atkarībā no tā, cik lielā mērā tēvs ir ieinteresēts savā jaundzimušajā mazulī. Līdz ar to šeit ir juridiski savādāks aspekts, un ja mēs no šāda viedokļa varētu uz to paskatīties, tādējādi mēs varētu iekļaut to, par ko Eiropā ir ticis diskutēts jau 15 gadus - vienlīdzīgas iespējas. Jūs teicāt, ka padomu to neatbalstīs. E, es pārstāvu Igaunijas iedzīvotājs, nevis valdību. Padomē sēž valdības pārstāvi. Un, ja vien mēs e, nevēlamies, lai Eiropas parlaments e, galīgi attālinātos no iedzīvotājiem. Mums ir jāturpina strādāt tādā pašā garā, mums ir jāmēģina pārliecināt padomu, ka mēs esam izvēlējušies pareizo ceļu. Līdz ar to apmaksāts bērnu kopšanas atvaļinājums tēvam, ja tēvs vēlas izmantot šo laiku. Ir izskanējusi kritika pret šo priekšlikumu par to, ka, vecā, ka tēvam vai nevajadzētu strādāt eh, naktsmaiņu, Tas nav pareizi. Vajag, pareizi izlasīt, vajag pamatīgi izlasīt tekstu, un tad jūs sapratīsiet, kas tur ir, atras, at, kas tur ir runāts. Figura Eido kundze, pēc tam Bārers kundze, un vēlētos atgādināt, ka mums laika vairs nav galīgi nemaz. <clears throat> Obrigāda, senjora prezidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Daudz no lietām, kuras gribēju teikt, jau tika minētas, bet gribētu atkārtot trīs lietas. Pirmkārt, Pirmkārt, mums visiem ir tiesības iesniegt grozījumus. Parlamentam nevajadzētu atteikties no savas lomas. Parlamentam šeit ir būtiskas kompetences iesniegt grozījumus, kas var uzlabot tos priekšlikumus, kurus mums iesniedz komisija. Mēs varam mēģināt izvairīties no uh, uh, vilcināšanās uh, likumdošanā, bet kas attiecas uz paternitātes atvaļinājumu. Vai tur jābūt tādiem pašiem nosacījumiem kā maternitātes atvaļinājumā? Parlamentā mēs drīzāk sliecamies teikt, tad, tad vienmēr mēs sakām, ka mēs vēlamies veicināt dzimstību, uh, ka mūs satrauc uh, zemā dzimstība, bet kad mēs runājam par praktiskiem pasākumiem, kā veidot tādu vidi, lai uh, būtu vairāk bērnu un vairāk vecāku un veicinātu dzimstību, tad mēs redzam tieši šādas debats, kādas šodien piedzīvojam. Tātad Šis ir tāds brīdis, neskatoties uz dažādiem viedokļiem, kurā mēs varam spērt būtisku soli uz priekšu. Estrēlas kundze dažās ziņojuma daļās ir uh, minējusi ļoti būtiskus jautājumus un tos atbalstījusi. Viņa arī skatījās, ko komisija un parlaments ir pieņēmis pagātnē. Viņa ir pie, paskatījusies arī uz priekšlikumiem, kas jau ir pieņemti iepriekšējā sasaukumā parlamentā. Bet ir zināmas lietas, ko mēs pieņemām iepriekšējā sasaukumā, kas šeit nav ņemtas vērā. Uh, Estrēlas kundze mums ir devusi tādu kā samiksējumu, sajaukumu. Viņi ir nākus klājā dažādiem priekšlikumiem, kas daļēji ir arī no ziņojumiem, kas agrāk ir pieņemti šajā parlamentā. Tātad šeit ir dažādi, ir jaunas idejas, vecākas idejas, varbūt viņi to darīja, lai palīdzētu, bet šķiet, ka tas nedarbojas. Es iesniedzu grozījumus lai parādītu, ka ir grozījumi, kas mums ir jāiesniedz atkal. Mēs tos esam uh, risinājuši agrāk šos jautājumus, bet uh, tie nav atrisināti. Tagad mēs redzam, ka ir, zinām, vienprātība par 20 nedēļām. Es gribētu tādu, zinām, minimumu noteikt. Es joprojām aizsargāju, aizstāvu patentāts atvaļinājumu. Un es domāju, ka mums ir jāatbalsta mūsu referente visumā, bet mums vajadzētu tomēr uzsvērt, ka nav ņemti vērā grozījumi, kas ir bijuši būtiski, un tos būtu jāiesniedz vēlreiz. Paldies, Bārers kundze, lūdzu. Kollégákat szeretném emlékeztetni arra. Paldies! Es atgādināšu kolēģiem to diskusiju, kura notika, man liekas, pirms gada. Runa bija par to, ka komisija nāca klājā ar priekšlikumu, ka tā līdz pagājušā gada beigām grib uh, prezentēt dokumentu par tēva bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un toreiz teica, ka būtu labi, ja visi trīs priekšlikumi būtu pieejami. Un jaunajām kolēģiem teikšu tā ka komisijas priekšlikums pār tēvu bērnu kopšanas atvaļinājumu netika iesniegts, jo Estrēlas kundze to iesaistīja šajā paketē, kas noveda pie tā, ka komisija tagad gaida, uz kuru pusi viss šī diskusija virzīsies. Un jāredz, ka tādā veidā, kādā šis priekšlikums mums šodien ir pieejams, viņš nebūs īstenojams. Un tas ir ļoti žēl, jo visa pakete ir sastādīti, un mēs jau to būtu varējuši pieņemt un vairāk darīt tā māšu labā. Vēl vienu lietu teikšu. Es domāju, ka ir pilnīgi nepareizi runāt par vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumu kā neapmaksātu. Es nezinu nevienu dalību valsti, kurā tas tā būtu. Varētu būt, ka ir kāds, uh, kāda tāda valsts, bet uh, par tēvu bērnu kopšanas atvaļinājumu runājot. Tam jābūt tieši tāpat apmaksātam kā vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumam. Man ļoti žēl, ka mēs eh, neesam pavirzījušies uz priekšu, mēs esam turpat, kur pirms eh, gada. Šis priekšlikums apstāsies padomē, tāpat kā tas bija saistībā ar darba laika direktīvu. Tā lesanā. Man tiešām ir žēl, bet man ir jāpasaka jums, ka ir vesela virkni kolēģi, kur vēlējās piedalīties diskusijās, bet tas nav iespējams. Laiks ir beidzies. Man ir tiešām žēl. Un tomēr no otras puses man ir ļoti liels prieks, ka mums ir tik interesantas un dedzīgas debatas par šo jautājumu. Pasakos visiem, kuri ir piedalījušies šajās debatēs, un pēdējais vēlētos dot vārdu Estrelas kundzei nobeiguma komentāriem. Lūdzu! Muito obrigada. Agradeçu o contributo. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties visiem par doto ieguldījumu šajās ļoti dzīvajās debatēs. Paldies tulkiem par to, kas niedzēd mums vairāk laika, saka Izraels kundze. Un tā tad apkopojot teikto, gribētu piebilst, ka es domāju, ka ir jābūt zināmai piekāpšanās no dažu cilvēku puses, lai mēs panāktu uh, vienprātību. Es arī nedaudz pavirzījos, es kaut kur piekāpos, lai panāktu vienprātību. Man sākotnējā pozīcija bija atšķirīga. Un uh, runājot par Eiropas tautas partijas grupu, šādu uh, gribu es neredzu, šādu gatavību piekāpties zināmos punktos. Uh, citās grupās redzu šādu gatavību piekāpties. Bet es gribētu vienkārši uzdot dažus jautājumus, par ko gribētu jūs lūgt padomāt. Pirmkārt, kāpēc komisija izlēma uh, pievienot 141. pāntu kā tiesisko pamatu? Un papildi jautājums, kāpēc mēs atbalstām ideju, ka uh, šai direktīvai, kāpēc mēs sakām, ka mūsu komitejai vajadzētu būt vadošajai komitejai šajā jautājumā. Tas ir tieši tāpēc, ka ir šis 141. pants, kā juridiskais pamats. Un vēl viens jautājums, ko gribētu jautāt, gribētu lūgt Bauers kundz par to padomāt, gribētu uh, uzzināt, kāda apmaksa ir. Uh, paredzēta paternitātes, es runājos, vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumam. Kāda bija šī e, alga, par kuru bija vienošanās e, starp sociālajiem partneriem, vai kāds vīrietis ir gatavs atkāpt, atteikties no savas algas, lai paliktu mājās un rūpētos par bērniem? Vēl viens svarīgs jautājums Mēs vienmēr esam cīnījušies pret jebkura veida diskrimināciju, bet uh, saglabājot šo situāciju, ka vīrieši nevar piedalīties uh, savas ģimenes dzīvē, pilntiesīgi mēs turpinām šo situāciju, mēs viņus diskriminām. Viņiem taču ir tiesības piedalīties dzemdībās un būt klāt, kad uzaug viņu bērni. Viņiem ir tikpat daudz tiesības to darīt kā sievietēm. Protams, uh, ir. Uh, Uh, atvaļinājums, kas ir tikai sievietēm, lai viņas varētu uh, atpūsties, atkopties no dzemdībām, bet ir jābūt arī šim bērnu kopšanas atvaļinājumam, ko var dalīt, dalīt sievieti un vīrietis abi divi. Un tas tikai nāks par labu ģimenēm. Šeit tika pacelt finansiālajie jautājumi, tur daudz par ko to varētu teikt. Um, ka dažkārt ir finansējums uh, visām lietām, izņemot tām būtiskākajām lietām. Varbūt, ka cilvēki negrib vienkārši atlikt uh, nedaudz līdzekļus malā, lai uh, ziedot to savai ģimenei. Varbūt, ka tad šī nauda pēc tam būs jāiztērē uh, sociāliem jautājumiem vai ārstiem. Galu galā Mēs uh, netērējam naudu ģimenes uh, uh, harmonijai, un ja mēs to nedarām, tad pēc tam šī nauda vēlāk ir jāiztērē psihologiem. Un gribētu pievērst jūs uzmanību 122. grozījumam, kur iesniedza Garsies Peres kundze. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks grozījums, jo, manuprāt, tas var mums palīdzēt uh, risināt daudz no problēmām, ar kurām mēs šeit saskaramies. Un es gribētu iet nedaudz tālāk eh, nekā klāsas kundze 123. Eh, grozījums, bet 122. un 123. grozījumā ir vienādas daļas, un es domāju, ka 122. ir labāks par 123. Es gribētu jūs lūgt par tiem padomāt, par šiem grozījumiem. Tās būtu varbūt veids, kā uh, mums um, atrisināt tās uh, grūtības, ar kurām saskārāmies šodien. Vairāk laika nav, paldies! Paldies visiem kolēģiem, paldies Estrēlas kundzei. Es tiešām un no sirds ceru, ka mēs izrādīsim savstarpēju respektu par to, ka mums šajās diskusijās būs dažāds viedoklis. Mēs jau to esam pierādījuši. Ir svarīgi, lai mēs uzklausītu viens otru argumentus. Paldies Estrēlas kundzei, paldies kolēģiem par ļoti interesanto pēcpusdienu. Paldies visiem tulkiem, kuri strādāja mazliet ilgāk. Paldies par šo pēcpusdienu. Koordinatoru sēde rīt pulkstens deviņos. Paldies!